Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi! Sirsnīgi sveicu jūs šeit. Man jāatvainojas Elmāra Broka vietā un vicepriekšsādātāju vietā, kuri eh, nevarēja šodien ierasties, lai vadītu šo sanāksmi. Līdz ar to jums būs eh, jāpiecieš mana vadība. Darbkārtības pieņemšana. Vai ir kādi komentāri par darbkārtību? Nē. Tad uh, protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 8. septembrī, 6. oktobrī un 10. un 11. oktobrī. Vai šos protokols varam apstiprināt? Neredz nekādus komentārus un iebildumus. Labi, tad varam pāriet tagad pie galvenā šīs pēcpusdienas pasākuma, kas ir atklāta uzklausīšana par tematu ES ārlietu politika Sāhels reģionā. Un ar lielu prieku sveicu jūs visus šeit uz šo uzklausīšanu, kas ir uh, šobrīd ļoti svarīgs jautājums, un uh, mēs to skatām kopā ar attīstības komiteju parlamentā, un mēs apspriedīsim, ko Eiropas Savienība dara un kas tai būtu jādara, lai cīnītos ar problēmām šajā trauslajā reģionā kam uh, ir būtiski ietekme arī uz Eiropas drošību. Un tiem, kas nezina, es biju iepriekšējais ziņotājs, referents no šīs komitejas uh, par tieši šo jautājumu 2013. gada oktobrī, un es ar interesi gaidu uzklausīt informāciju, lai zinātu, kas ir mainījies. Ir nestabilitāte, nedrošība, nabadzība, pārtikas krīze. Tas viss padara Sāhels reģionu par uh, īpašu bāžu avotu Eiropas Savienībai. Ir uh, jū, um, trauslas struktūras, uh, Um, teroristu grupas uzdarbojas, izplatās ieroči, kontrabanda, narkotiku, uh, ieroču kontrabanda un arī cilvēku kontrabanda tiek īstenota uh, no Rietuma Āfrikas uz uh, Austrumu Āfriku. Malī valsts ir gadrīz sabrukusi, uh, 2012. gadā tas parādīja, cik nepieciešama ir uh, aktīvāka darbība tur, lai uh, stiprinātu Sāhrels uh, valstu um, iespējas pretoties uh, problēmām. Ir teroristu uzbrukumi dažādās valstīs, un tas vēl uzsver, cik šī situācija ir nedroša. Un, protams, mēs esam ļoti nobažījušies par uh, Lībijas ietekme un ISIS ietekme, jo īpaši redzot uh, Rakas un Mosulas uh, situāciju, ISIS cerams uh, tiks sakaut uh, um, uh, šajās pilsētās, bet tas nozīmēs, ka džihādisti pārvietosies uz citām vietām un Sāhels reģions varētu būt viena no vietām, kur viņi varētu justies pietiekam droši, lai uh, piesaistītu jauns atbalstītājs un turpināt darboties. Uh, ir Sahel stratēģija, kas tika pieņemta 2011. gadā, balstoties uz drošības un attīstības uh, sasaisti un uh, nepieciešamību to risināt kopā. Stratēģija tika paplašināta uz Mauritāniju, Čādu, Burkina Faso un citām valstīm un uh, arī pastiprināja sadarbību ar G5 Sahelā Lai apspriestu šodienas Eiropas Savienības politiku, pie mums ir ieradies Anhels Losada, kurš ir Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Sahels reģionā, un viņš ir spēlējis ļoti svarīgu lomu, lai uh, palīdzētu koordinēt Eiropas Savienības stratēģiju šajā reģionā. Un Pols Melīs, kurš ir no Čatamkaus Londonā, no Āfrikas programmas. Un uh, viņam ir plaša zināšanas par šo reģionu. Uh, arī eh, par um, stabilitātes un attīstības jautājumiem tajā, un mūs eh, ļoti interesēs uzklausīt uh, kolēģu teiktais, kas viņuprāt ir galvenie izaicinājumi, jo īpaši attiecībā uz atbalstu uh, drošības sektoram Malī, piemēram. Bet tagad man ir iespēja stādīt priekšā mūsu kolēģi uh, Bogdan Vento, kurš ir vicepriekšsādātājs attīstības komitejā, un tagad došu viņam vārdu, jo viņš izteiksies Lindas eh, Makēvenas vietā, kur nevarēja šodien ierasties. Lūdzu, jums vārds. Oh, sorry. Thank you, thank you, Chair. Uh... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikties eh, attīstības komitejas uh, vārdā Linda Makevena tik pieminēta, viņa ir mūsu priekšsādātāja, bet viņa nevarēja ierasties un gribētu arī sveikt mūsu uh, godātos viesus. Uh, labprāt uzklausīsim vēstnieku Losādu un Paulu Melīkungu. Kā jau tas tika minēts, tad stabilitāte un attīstība Sahāls reģionā ir arī e, mūsu Eiropas interesēs. Mums nav jums. Uh, Jāstāsta, cik ļoti nobežījušies esam par radikalizāciju un terorismu. Uh, un šīs tendences, kas uh, smagi skar Lībiju, Malī un Nigēriju un citas valstis. Tie ir būtiski draudi, pret kuriem ir jārīkojas vienot, un tomēr mums būtu arī jādomā, kā risināt ilgtermiņa struktūrālās problēmas un izaicinājumus, kas ir saistīti ar uh, tagadēju nestabilitāti. Ekonomiskā un sociālā attīstība veicinās mieru un stabilitāti un veicinās arī attīstību Sāhels reģiona valstis ir viens no nabadzīgākajām un neaizsargātajām valstīm pasaulē. Sāhels reģionā ir vairāk kā 40 miljonu uh, cilvēku, kuriem nav pietiekama pārtikas un uh, citiem cilvēkiem ir arī palīdzība, palīdzība vajadzīga pārtiks palīdzība. Ir bijušas vairākas pārtikas krīzes šajā reģionā ir virkne izaicinājumu, kas šeit ir iesaistīti. Pirmkārt, šī uh, reģiona iedzīvotāji ir īpaši saskars ar klimatu pārmaiņām un to sekām. Proti, uh, ir neparedzami laika apstākļi, ir uh, biežāki sausuma periodi un plūdi un arī zemes degradācija. Tā kā lielākā tā iedzīvotāji dzīvo no lauksaimniecības, tad tas ir būtiski ietekmējis viņu dzīvi. Uh, Otrakārt, eh, iedzīvotāju skaita pieaugums ir 3% gadā līdz. Eh, tātad eh, šīs valstis. Tātad šis iedzīvotāju skaits būtiski pieaugs, un mēs zinām zemes un uh, ūdens resursi, kas ir nepieciešami, lai uzturētu šos eh, iedzīvotājus, jau tagad trūkst un eh, pieeja šiem resursiem ir nevienlīdzīga. 75% no iedzīvotājiem ir jaunāk par 35 gadiem. Jaunieši jo īpaši eh, cieši no bezdarba, izglītības trūkuma, nabadzības un izstumtības. Un daudzi uh, um, izjūt, ka viņiem nav pietiekami daudz iespēju dzīvē, un uh, risks ir tāds, ka radikālās grupas var uh, aizpildīt šo vakumu. Daudz no jauniešiem izdo, uh, izlēma doties prom, lai meklētu labākas dzīves iespējas citur. Lielākajā daļā gadījumu viņi dodas uz uh, citām Āfrikas valstīm, un daži, protams, dodas arī uz Eiropu. Konflikti, politiskā nedrošība Malī, Nigerijā un uh, Citās valstīs vēl sāsim šīs problēmas ir novedusi pie tā, ka cilvēki migrē uz citām valstīm. Mēs droši vien dzirdēsim vairāk arī par Eiropas Savienības lomu reģionā, bet gribu atgādināt dažus faktus un skaitļus. Eiropas Savienība ir viens no uh, lielākiem donoriem Sāhāls reģionā. 200 uh, miljoni ir sniegti, lai um, palīdzētu ar pārtiks nodrošinājumu cilvēkiem, kam pietrūkst pārtikas, un mēs nodrošinām ceturdaļu pārtiks nepieciešamības, un eh, ir vairāk kā 43% bērnu, kam pietrūkst pārtikas. Mēs arī atbalstām eh, globālo aliansi Sāhelā, kas eh, ir ar mērķi pabarot visus iedzīvotājus, lai novērstu bādu līdz 32. gadam. Uh, Šī nestabilitāte ir arī izraisījusi uh, migrāciju un ir jārada ekonomikas iespējas šajās valstīs, lai cilvēkiem nebūtu jādodas prom. Mēs esam vienojušies arī par programmām Eiropas attīstības fonda ietveros, un mums būtu jāatzīst šie būtiskie panākumi. Tā pašā laikā jāatzīst arī, ka uh, šie uh, pasākumi nav pietiekami. Uh, Netrūks stratēģiju Sāhals reģionam. Tieši pretēji ir e, pārāk daudz stratēģiju. Ir šīs dažādās stratēģijas jāsalāgo, jāsaskaņo, lai nonāktu pie vienotas stratēģijas reģionam, ieskaitot startautiskos, reģionālos, nacionālos un uh, vietējos uh, partners. Es gribētu uzsvērt, ka mūsu stratēģija arī uh, tur ir jāiesaista Āfrikas partneri. Uh, kas eh, nav tikai sākās reģionā, piemēram, Ekovas un Āfrikas Savienība, un ir jāņem vērā arī situācija Ziemeļāfrikā. Afrikā. Šajā sakarā ir eh, jāpiemina nākamais gads, 2017. gads, kad mēs sagaidām, ka tiks pieņemts eh, jauns eh, konsens attīstībai un arī Āfrikas stratēģija, un tiks apspriests arī, kā turpināt sadarbību pēc Kotonu nolīguma beigām ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm pēc 2020. gada. Un uzsvēršu arī to, ka mūsu komiteja ir plānojusi divus braucienus 2017. gada februārī, vienu uz Senegālu, lai labāk iepazītu migrācijas dinamiku un sadarbību migrācijas pārvaldībā. Otrs brauciens ir plānots arī februārī uz Čadu. Uh, tur mēs analizēsim saiknes starp uh, nabadzību, valsts nestabilitāti un vidas problēmas konkrētā reģionā un arī ekstrēmismu. Es ceru, ka šī uzklausīšana palīdzēs mums labāk izprast šos jautājumus, un tagad došu vārdu atpakaļ mūsu priekšsēdētājiem un mūsu godātiem viesiem. Paldies, paldies, Venta kungs, par šiem ievadu komentāriem no attīstības komitejas perspektīvas. Tagad došu vārdu mūsu godātiem viesim, vēstniekungam Angelam Losādam, kurš ir Eiropas Savienības īpašais pārstāvs uh, Sāhels reģionam. Lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Venta kungs. Man ir liels gods uzstāties eh, jūsu priekšā, un es to daru ar lielu prieku. Šī ir eh, otrā reize, kad es eh, uzstājos. Un tālāk tā kā arī tā kā Sahela pamatā lietotā valoda ir franču, es turpināšu franču valodā. Man ir liels prieks un gods uzstāties jūsu priekšā, lai runātu par Sahelu un ar to saistītajiem jautājumiem. Kā jau tas tikko tika norādīts, Sahela reģionā ietilps 12 valstis, nu, no kurām lielākā daļa ir mazāk nekā 3 stundu lidojumā no Eiropas Savienības valstīm. Tas nozīmē arī to, kā šo valstu drošība ir nenoliedzami mūsu drošība. Tas ir viens no pamatelementiem. elementiem Eh, ar kuriem mūsu diskusija jāuzsāk. Tā ir robeža mūsu robežai, citiem vārdiem sakot, tā ir Eiropas robeža, kas ir pavirzīta uz priekšu. Un ņemot vērā šodienas Lībijas krīzi un ņemot vērā to tukšumu, kas pastāv Lībijā, eh, robeža ir pārcelta praktiski uz Sahel robežu. Un Kā jūs eh, to varēsiet eh, novērot visa mana izklāsta laikā, šīs robežas ir jāsargā. Runājot par viņu drošību, mēs runājam par mūsejo. Bet eh, ko tad mēs saprotam ar Sahelu? Es gribētu sadalīt salu uh, uzstāšanos trīs daļās. Pirmkārt, Sahel definīcija. Tas nav tik vienkārši jautājums, tas nav tīri akadēmisks eh, priekšmets, bet atkarībā no tā, ko mēs ar to saprotam, mēs pievēršam uzmanību eh, vairāk tam vai citam aspektam. Otrkārt, es gribētu runāt par to, kāda ir stratēģija un reģionālais darbības plāns, un trešais aspekts ir kāda ir šī nākotnes stratēģija un kā mēs varam balstīties uz diviem visbūtiskākajiem elementiem, ja konkrēti miera process Malī un reģionalizācija ar G5 un jauno politiku, kuru uzsāka Eiropas Savienība. Lūk, šie ir trīs būtiskie elementi, kurus es vēlētos skatīt šodienas izklāstā. Un tagad runājot par pirmo no tiem. Uh, Es par Sahelu runājot, nav nekādu šaubu par to, ka Sahela krīze ir reģionāla krīze. Līdz ar to ir svarīgi definēt šo reģionu E, kurš tad ir tas reģions, ko mēs varam ietekmēt. Un es gribētu šeit e, nodalīt trīs atšķirīgus jēdzienus par Sahelu. E, pirmais no tiem būtu geogrāfisks, otrais institucionāls un trešais ģeostrateģisks. Par pirmo jēdzienu runājot, par geogrāfiju, viss ir ļoti vienkārši, tā ir aptuveni 5700 km plaša zemes josla no Atlantijas okeāna līdz sarkanajai jūrai, aptuveni 2000 km plata, kas šķērso 12 valstis ar līdzīgiem raksturojumiem gan drošības, gan humanitārā, gan pārvaldības, gan e, pat klimatiskā ziņā, un klimata aspekts ir ļoti nozīmīgs, un arī migrācijas un drošības ziņā. Lūk, tas ir par ģeogrāfiju runājot. Tālāk otrais iedziens, kas mūs varētu interesēt vairāk, ir institucionālais aspekts. Kāpēc tieši institucionāls? Šeit ir runa par piecām G5 valstīm, kas atrodas pamatā Nigēras upi, kas eh, ir Eh, senas civilizācijas šūpulis, eh, kur ir eh, Tombuktu pilsēta un citas, un šīs trīs valstis aliansē ar Čādu un Mauritāniju ir izveidojuši tā saucamo G5, ko es tikko pieminēju. G5 ir izveidota suverēnā veidā ar šo piecu valstu vadītāju sadarbību, lai politiskā līmenī risinātu gan drošības, gan attīstības jautājumu. Taču šīs piecas valstis vēlējās šo es, eh, aliansi savā vidū izveidot. Tā ir izveidota 14. gada 19. decembrī, un šobrīd ir izveidots pastāvīgais sekretariāts kurš atrodas Nokšatā, Mauritānijā, ar rotējošo prezidentūru, un šobrīd prezidējošā valsts ir čāda. Šis jēdziens ir jāpaturprātā, jo pie tā mums būs jāstrādā īpaši. īpaši tālāk trešais jēdziens, jeb elements par Sahelu runājot, ir ģeostrateģisks, un mēs šeit balstāmies uz G5 ka, jēdzienu un analizējam krīzes cēloņus, Eh, kas ir ietekmējuši reģionu, ir eh, pirmkārt Lībijas krīze, jo eh, Sahela krīze nebūtu bijusi tik asa, ja nebūtu Lībijas krīze, un tālāk uz dienvidiem ir Nigērijas krīze Boko Haram, kas visu procesu padara vēl sarežģītāku, un tas mums ir jāņem vērā. Un tāpat kā vēl viens papildu loks ir jāņem vērā tas, kā citas valstis uh, ietekmē Sahel reģionu. Mēs nevaram apgalvot, ka Senegāla nav Sahel valsts vai Alžīrijai nav daļas no Sahel vai daļai no Nigērijas ziemeļu, nav um, teritorijas Sahel. Taču, ja mēs runājam par G5 kā tādu, uh, tad jāpaturprātā, ka uh, Senegālas vai Alžīrijas vai Nigērijas iekļaušana G5 uh, E, sastāvā mainītu šī veidojuma raksturu, ņemot vērā šo valstu e, politisko institucionālo vājumu. Lūk, e, īsos vārdos šie ir trīs elementi, kas mums ir jāņem vērā. Kas tad mums ir? Kurš no mums ir visbūtiskākais? Mūsuprāt, tas ir otrais, un par to mums Eiropas Savienībai jāpievērš lielāku uzmanību, kā arī trešais aspekts, tad, kad mēs runājam par atsevišķu lēmumu sagatavošanu uh, vai pieņemšanu. Jo, kā jau es teicu, neko nevar izdarīt Sahelā. Mēs, uh, ja mēs neņemam vērā Senegālas vai uh, Alžīrijas vai Nigērijas intereses. Taču mēs saskaramies vēl ar diviem reģioniem, kas ietekmē Sahelu, un tās ir Magreb valstis un Rietumāfrika un it īpaši tas ir svarīgi migrācijas eh, jomā, eh, kur, eh, kas ir jāņem vērā šajā sakarā. Lūk, ir trīs elementi, par kuriem mums ir jādomā tad, kad mēs veidojam Sahel sakarā e, pre, e, tiešu un konkrētu politiku. Tālāk vēl viens aspekts, par ko es vēlos runāt, ir reģionālais darbības plāns un stratēģija Sahel uh, sakarā. Par šo aspektu runājot, jānorāda, ka Eiropas Savienība bija viena no pirmajām, ka iz, izveidoja Sahel stratēģiju. E, ir daudz valsts veidojuši Sahel stratēģiju, un, manuprāt, tas nav pats par sevi slikti, jo vairāk ir stratēģiju, jo mm, tas ir labāk. Taču es arī nesaskatu šo, šīs daudzās stratēģijas kā negatīvu elementu. Kā jau es sacīju, 16 eh, Sahel stratēģijas, kuras balstās uz diviem pamatpīlāriem. Eh, tā ir drošība, un kā jau Venta kungs norādīja, attīstība. Mēs nevaram veidot drošību bez attīstības, ne arī attīstību bez drošības. Protams, eh, Eh, tas viss ir jāsaista ar tiem principiem un vērtībām, ko aizstāv Eiropas Savienība. Cilvēktiesības, demokrātija, minoritāšu eh, aizsardzība un citi, bet divi pamatpīlāri - drošība un attīstība iet roku rokā, un aizvien vairāk drošības elements tiek izcelts, jo ir ārkārtīgi grūti šodien uh, runāt par šo valstu attīstību, ja e, nav nodrošināts drošības līmenis. Un balstoties uz šo stratēģiju, Eiropas Savienība ir izcēlusi trīs e, e, darbības virzienus, kos, kurus mēs apstiprinājām 2011. gadā. Pirmais ir attīstība, pārvaldība un konfliktu mazināšana un neilgu laiku pēc šīs vadlīnijas apstiprināšanas izcēlās malī krīze. Turklāt vienošanos parakstīja mans priekštecis, bet arī runājot pār e, pēcdarbu e, nu, nolīgumu ievērošanā. Tas ir darbs, kurā mēs E, iesaistāmies tiešā veidā. Tā tad e, attīst, attīstība un konfliktu novēršana. Par attīstību runājot, e, Eiropas Savienība ir lielākais finansējuma piešķīrējs. Mēs esam paredzējuši gan reģionāliem, gan nacionāliem uh, projektiem lielas summas. Otrā izdarbības virziens ir politika un diplomātija. Un šeit ir jārunā par politisku atbalstu. Pats es esmu vairāk nekā 17 reizes šo pēdējo mēnešu laikā apmeklējis Sahel valstis, lai mēģinātu runāt par kopīgu stratēģiju ar šīm valstīm, lai gūtu kopīgus stratēģisku redzējumu, bet kas valstīm ir jātīsta pašam diplomātiskā un politiskā funkcija eh, sadarbībā ar šīm valstīm ir viens no vissvarīgākajiem elementiem. Un no šejienes mēs varam pāriet pie reģionalizācijas procesa, kas ir eh, jāsaglabā un jāpat, jāuztur. Tālāk par mm, trešais elements vai darbības līnija būtu drošība un tiesiskums. Pilnīgi noteikti drošības elements. Un vadlīnijas, kas tiks sagatavotas stratēģijas izstrādes laikā, par to runājot Eiropas Savienība caur mūsu uh, misijām Malī, Nigērijā, piedalās e, iekšpolitikas e, un e, policijas darba stiprināšanā, arī militāro struktūru attīstībā šajās valstīs. Mēs atbalstām šo mūsu misiju darbu, kuras piedalās piecu valstu uh, drošības sektoru stiprināšanā. Un šeit es pārēju pie ceturtās darbības līnijas, eh, kas ir prioritāra un kas ir cīņa pret vardarbīgo ekstrēmismu un radikalizāciju. Šajā stratēģijā, eh, ņemot vērā malī izcēlušos krīzi, tas mums devā taiskaitā iespēju piedalīties Eh, miera procesa sarunās, kā arī piedāvāt savu atbalstu, taču tas bija nepietiekami, un 2015. gada aprīlī mēs apstiprinājām reģionālo darbības plānu, kurš balstās uz četrām prioritātēm. Un Šīs četras prioritātes ir daudz precīzākas šobrīd, kuras uh, pēc eh, migrācijas krīzes un arī krīzes laikā palīdz novērst Sahelā esošo drošības eh, krīzi. Es atceros vienu no eh, Nigēras iekšlietu ministra vārdiem, kurš teica, ka Sahāra viņa izpratnē ir kā aizsardzības vairoks Un vēlāk viņu sacītais ir, ka Sahāra ir gluži otrādi konfliktu uh, avots un reģions, kuru mēs nespējam uh, kontrolēt. Tālāk par cīņu pret radikalizāciju. Ko mēs varam darīt šajā sakarā? Mēs esam izsūtījuši anketas visām mūsu delegācijām, lai tās varētu analizēt valstī vērojamās radikalizācijas pazīmes un kādās mazināt. Mēs atbalstām G5 valstis, kuras ir organizējušas visā, piecās valstīs seminārus, un mēs esam izdarījuši veselu rindu ar uh, secinājumiem un slēdzieniem. Uh, E, e, viens no, līdz ar to mēs secinām, ka viens no jautājumiem ir laicīgums, kas iespējams ir ar zināmu tabu pieskaņu, bet Āfrikā tas ir e, tiek skatīts atšķirīgā veidā. Tā ir ne tikai valsts neiesaistīšanās reliģiskos jautājumos, bet vienlaicīgi tas nozīmē tukšuma rašanos, ko aizņem uh, drīz vien islāma ekstrēmisms. Tāpat jautājums par imāmu izglītošanu. Vai arī pilnīgs saraksts ar visām mošajām un imāmiem eh, reģis, nesoša reģistra veidošana? Pie tā strādā visas G5 valstis, un, manuprāt, ir ļoti eh, apsveicam, ka mēs varam šīs valstis atbalstīt šo pūliņu uh, īstenošanā. Cīņa pret radiku, eh, radikalizāciju ir viena no pirmajām prioritātēm reģionālajā darba plānā. Tālāk, nākošais aspekts Eh, cieši saistīts ar pirmo, ir jaunatnes jautājums. Tas ir jautājums, kas izskan regulāri un atgriežas visu laiku un ir saistāms ar demogrāfisko sprādzienu, kurš ir vērojams šajā reģionā. Mēs saskaramies ar demogrāfisku eksploziju, un iespējams pat ar īsa termiņa bumbu ar laika dēļ. Es atceros, ka nesen Nigērijas prezidents Isufu sacīja, ka viņa valstī iedzīvotāju skaits eh, agrāk dubultojās 30 gadu laikā, un šobrīd tas notiek 18 gadu laikā. Tiek mēģināts ieveikt, ieviest dzimstības kontrolas paza, pasākumus. To tā precīzi nevarētu noteikt, bet eh, atsevišķus pasākumus, kas iecerēti šajā virzienā, ņemot vērā kultūras un reliģiskos aspektus, bet tomēr šis ir un paliek būtisks jautājums. Turklāt mūsu augstā pārstāva Frederika Morgarīni tiekoties ar G5 ministriem, ārlietu ministriem, šīs sanāksmes eh, ietveros organizēja sanāksmi ar jaunajiem afrikāņiem, saheliešiem, lai veidotu jauniešu tīklu un arī tas ir darīts, lai stiprinātu uh, vienotību starp piecām valstīm. Jaunatnes elements ir viens no svarīgākajiem un ir arī G5 jaunatnes platforma, kurai mēs cieši sekojam. Šī sanāksme jauniešu valsts Sahelā. Atklāja un vadīja mūsu augstā pārstāvja. Tā bija otrā prioritāte, un tagad es pārēju pie trešās, tas ir migrācijas jautājums. Migrācija un mobilitāte, kas izskan reģionālajos darba plānos. Mēs visi zinām, un pēc lava leta sanāksmes, jo īpaši pēc eh, tiem attēliem, ko mēs esam redzējuši televīzijā, saprotam, ka ir jāpanāk pārmaiņa šajā jomā. Un mēs saskarāmies ar parādībām, kuru sakarā Eiropas Savienībai ir jāuzņemas savu atbildību. Mēs esam paredzējuši trasta fondu, eh, kas ir paredzējis eh, turpat divus miljārdus eiro fondu eh, Sahel sakarā, lai varētu atbalstīt vairākus projektus kas palīdzētu risināt migrācijas cēloņus. Tad, kad mēs runājam par migrāciju, mēs runājam par attīstību, par jaunatni, bet šis ir viens no vissvarīgākajiem elementiem. Eiropas Savienība. Uh, ir piešķīrusi līdzekļus un ir izmantot līdzekļi, lai risinātu, piemēram, Agadēzas pilsētas migrācijas problēmas. Tālāk, nākošais jautājums. Tas ir robežu pārvaldības un kontrolas jautājums. Lūk, šis elements bez jebkādām šaubām ir G5 pievienotā vērtība. G5 dod mums iespēju, pateicoties vienotībai starp šīm valstīm, ņemt uh, kopīgu dalību robežu pārvaldībā, jo kamēr piecas valstis nepārvaldīs savas robežas, būs nelikumīga migrācija un arī noziedznieku grupējumi, kas rīkojas uh, pilnīgi brīvi. Tāpēc arī šajā gadījumā ir nepieciešama reģionāla atbilda un Eiropas Savienība caur trasta fondiem. Uh, risina šos jautājumus konkrētā veidā, ko mēs tūlīt redzēsim. Bet jūs sacīsiet, kādi tad ir eh, instrumenti, kurus mēs varam izmantot šo vadlīniju ziņā. Un šajā saka, gadījumā mums ir divi veidi instrumenti, gan eh, finan, eh, finansiāli un institucionāli, par finanšu instrumentiem runājot. Pirmkārt, tas ir FED, kas ir. Eh, novirzīs 12-13% līdzekļu Sahelam ar tiešu atbalstu dažām konkrētām valstīm, un es atzīmēju arī to, kā visu valdību vadītāji lūdz šo tiešo atbalstu. Eh, tas ir grūtāk kontrolējams, bet ņemot vērā krīzes nopietnību, tas ir nepieciešams. Piemēram, Nigērijā 3N eh, programma, jeb nigērieši pabaro. Eh, nigēriešus ir novirzīts 30% no finansējuma šīm programmām drošībai un lai risinātu Boko Haram izraisītās problēmas. Mums ir tātad šie finanšu instrumenti, bet mūsu rīcībā ir arī institucionāli instrumenti. Kā tie ir, es tos jau nosaucu. Tās ir mūsu e, misijas, EKAP Nigēra, EKAP Malī un citas. Un šīs misijas e, balstās uz diviem. Az, e, aspektiem, kas ir ieteikumi un uh, sagatavošana. Tā to mērķis ir izsināt drošības rakstura problēmas un visas problēmas, kas ir saistāmas ar drošības sektoru reformām šajās valstīs. Un e, kā nākošais institucionālais elements ir ārējas darbības dienests un ar, manas birojas, kā jūs sacījāmies, reģionu esam. Uh, Eh, pēdējo desmit mēnešu laikā apmeklējuši ap 20 eh, reizēm, un arī mēs mēģinam sensibilizēt Eiropas valstis eh, pret, attiecībā pret šiem jautājumiem. Tālāk runājot par to, kāda ir mūsu stratēģija un darba plāns. Pēdējais no elementiem, kurus gribēju pasvītrot, priekšsēdētāji, um, Redzēsim, vai ir bijusi kāda pozitīva attīstība salīdzinot ar iepriekšējo ziņojumu šajā sakarā, un es gribētu koncentrēties šeit uz diviem e, jautājumiem - miera process Malī un reģionalizācija globālā izpratnē. Par Malī miera procesu runājot, jūs sacīsiet, vai tad mēs esam pavirzījušies uz priekšu Mēs, diemžēl, nevaram virzīties e, uz priekšu tik ātri, kā mēs vēlamies. Mēs saskaramies ar e, sarežģītu situāciju, kurā valdība uzskata, ka pirmkārt ir jāparedz e, drošības aspekti, ka to regu, uh, kustība eh, kavē to darīt, un toreigi apgalvo pilnīgi pretējo. Bet, neraugoties uz dažādiem, eh, dažādām eh, problēmām un mīņāšanās uz vietas, tomēr jānorāda, ka vis, Eiropas Savienība ir kaut ko pavē, paveikusi. Neviens vairs nerunē pār Eh, Malī teritorijas eh, sašķelšanu. Eh, tas ir vissvarīgākais. Un otrkārt, visi šīs kustības dalībnieki, kuri pirms kāda laika viens pret otru bija nostājušies ar ieročiem, šobrīd risina lietas pie sarunu galda. Ir izveidota uh, saruna komiteja, kurā mēs piedalāmies. Uh, protams, šeit ir problēmas, taču neraugoties uz visu, mums ir jāturpina strādāt šajā aspektā. Eh, ja ir jautājumi par eh, miera procesu, tad es uz tiem ar lielu prieku atbildēšu. Vēl es piebildīšu to, ka mūsu darbības vada arī apvienotās nācijas un rezolūcija uh, 2295, kas ir pieņemta drošības padomē, piešķīra mums mandātu palīdzēt un sadarboties ar Malī drošības eh, dienesta un sektora atjaunošanai. To arī mēs darām ar mūsu misijām uz vietas. Tik tālu par mieru procesu. Tālāk nākošais punkts, kurā ir bijusi liela virzība, tā ir reģionalizācija. Reģionalizācijā mēs esam sasnieguši jaunu etapu runājot par attiecībām starp Eiropas Savienību un G5. Mēs esam pārgājuši no E, izstrādāšanas pie operatīvā perioda. Uz vietas ir personāls, kurš ir gatavs darbam. Kā jau es sacīju, dialogā, kas ir strukturēts, tiek sagatavot ceļu karte, un ir nepieciešama koordinācija. Šim pastiprinātajam struktūrālajam dialogam starp Eiropas Savienību un G5 Augstā pārstāva Frederikā Morgerīnī pēdējā G5 sam, samitā, kas notika Džamenā novembrī, eh, Frederika Morgerīna tajā piedalījās. Eh, turklāt ir notikušas ministru līmeņa sanāksmes starp G5 un Frederiku Morgerīnī. Uh, Es pats piedalos visās ministru platformās drošība, attīstība, jaunatnes lietas, ko organizē G5. Tāpat. Un arī pretējā virzienā pastāvīgais G5 sekretārs piedalās mūsu sanāksmēs un e, pagājušajā nedēļā viņš uzstājās sanāksmē pār drošību e, Berlīnē. Tas nozīmē, ka mēs esam izveidojuši struktūrētu dialogu, bet šim nolūkam mums ir nepieciešama ceļa karte, un mēs tādu esam izstrādājuši ceļu karte, kurā tiek parādīts paveiktais un iecerētais, un drošības sektors G5 uh, eh, gadījumā ir tas, kurā ir paveikts visvairāk, par to nav nekādu šaubu. Eiropas Savienība piedalās e, tiešā e, ekspertu finansēšanā G5 koleģijā, tāpat arī mēs esam sagatavojuši ekspertus e, G5 prezidentūra Ndžamenā. Mēs piedalāmies uh, viņu organizētajās sanāksmēs, un it īpaši pateicoties trasta fondiem, mēs esam apstiprinājuši trīs būtiskus drošības projektus. Es atkārtoju jau sevi sac, eh, sacīto iepriekš, eh, bet tas ir svarīgi, ka. Žen. Vēras vakūmas Eh, nodrošina skābekļa pieplūdi terorismam. Ja mēs šo vakumu neizpildīsim, eh, tad to izdarīs citi, tāpēc mm, mums ir eh, tādas programmas kā Parsek, ko finansē Trasta fonds, palīdzēs nodrošināt drošību Malī centra reģionā. Tāpat arī sadarbības projekts starp um, Francijas žandarmēriju, Spānijas, Itālijas, Portugāles un um, reģiona um, militāriem formējumiem ir ļoti nozīmīgs visām G5 valstīm. Un trešais elements šajā ceļu kartē kas ir būtisks, tā ir koordinācijas problēma. Kā, jau, kā to norādīja eh, Ventakungs? Šobrīd ir 16 sakala stratēģijas, pat 17, tas jau ir daudz, bet eh, varbūt pat pārāk daudz. Mums iespējams vajadzēs vienoties, 29. novembrī notiks eh, ministru līmeņa sanāksme Džamenā kurā piedalīsies visi spēlētāji NA, apvienotās nācijas, Āfrikas Savienība, ECOVAS, un šajā sakarā mums ir jāveido ļoti ciešas attiecības pirmkārt ar Āfrikas Savienību, un šeit eh, es piln, pilnīgi skaidrs, kā pastāv vairākas eh, eh, problēmas tā skaitā no Āfrikas Savienības puses, lai gan tas ir mainījies, jau pienotās nācijas ir eh, atzinušas G5. Eh, otrkārt, aptiecības ar apvienotajām nācijām un ar eh, Mali procesa dalībniekiem, tālāk attiecības ar citu citiem spēlētājiem reģionā ar Franču Barkan, kas ir devis iespēju ierobežot džihādismu reģionā. Lūk, priekšsēdētāji, šie ir trīs būtiskākie jautājumi, par kuriem es vēlējos šodien runāt, varbūt es par to izteicos pārāk garu un plaši, taču vēl vēlos piebilst to, ka Eiropas Savienība ir galvenais finansējuma devējs. Mums ir jāstrādā tomēr, lai mēs izveidot savu redzējumu redzamību, mums ir jāsadarbojas ar G5 un mums jāņem vērā būtiskākie principi sadarbībā. Kā pirmkārt, pašas Sahel valstis lemj par savu nākotni, un noslēgumā citējuši Frederiku Morgerīni, ku, sa, sakot, ka mēs strādājam nevis Āfrikai, bet ar Āfriku. Paldies! Paldies, vēstnieku kungs, par šo tik eh, izsmeļošo dažādu elementu izklāstu, jūs runājat par drošību, radikalizāciju, robežu kontrolēm, instrumentiem, kādu misijām, par kurām vēl mēs nerunājām. Un jāsaka, ka tas īstenībā, nu, protams, parāda, kādēļ Eiropas Savienībai tur vajadzētu iesaistīties. Un mums ir jā ceras arī G5, kas toreiz nenotika, kad es pirms trim gadiem gatavoju šo ziņojumu. Un jāsaka, ka dažas no šīm robežām ir vienkārši līnijas kaut kur, uh, nu, tuksnesī. Un Nākamais ir Pols Melī no Chatham House uh, Londonā, pētnieks, uh, viņš ir mans tautietis, lūdzu. Sveicināti! Es gribēju uzsvērt, ka Chatham House ir neatkarīgs uh, ārlietu politikas institūts un Jāsaka, nekādā veidā mēs neatspoguļojam um, šeit uh, Britu valdības redzējumu. Nu, es to nemēģināju arī teikt, saka Tanokungs. Jāsaka, ka Sahēlas reģions ir patiešām ļoti liels izaicinājums Eiropas Savienībai. Un es jau mēģināšu arī papildināt vēstnieka teikto par Eiropas vīziju, mēģināšu uh, nu, nedaudz pastāstīt, kas tad īsti ir šis reģions un ar kādiem izaicinājumiem tur uh, sastopamies, kas tur vispār notiek. Nu, varbūt tagad dažas praktiskas dabas detaļas bet uh, nu, daži varbūt tādi pašsaprotami aspekti Vēntas kungs un īpašais sūtnis tiem jau pieskārās savās runās. Attīstība, drošība, stabilitāte Sahela reģionā, nu, tiem ir jābūt galvenajiem jautājumiem, ko risināt gan šajā reģionā, un tām ir jābūt arī ES prioritātēm, jo reģions ir Eiropas Savienības tūs kaimiņš. Tas jau ir eh, viens no nabadzīgākajiem reģioniem pasaulē, un Jāsaka, ka runājot par attīstības rādītājiem, tie joprojām ir ļoti bēdīgi. Un tagad ir arī papildus izaicinājumi - klimata pārmaiņas, demografiskais sprādziens, kas ir daudz, daudz ātrāks nekā mēs to varējām paredzēt, un arī tagad džihadisti tur ir sarosījušies. Un šīm problēmām, protams, ir arī tieši ietekme uz Eiropu. Jāsaka, ka uh, vietējiem iedzīvotājiem nav pārāk lielas ekonomiskās izredzes, tādēļ viņi uh, cenšas nokļūt Eiropā. Es ļoti bieži dodos uz Sahels reģionu un uh, bieži vien man cilvēki jautā, kā tad saņemt vīzu, lai dotos uz Eiropu. Nu, šis jautājums tiek uzdots uh, allaž. Uh, ir ļoti grūti eh, šiem cilvēkiem kaut kādas perspektīvas uz vietas piedāvāt. Jūs saprotat, kādēļ viņi vēlas doties prom, ja jūs paskatāties, kas notiek, kādos apstākļos viņi dzīvo. Jūs ļoti labi saprotat, kādēļ viņi vēlas doties prom, kāds ir viņu galvenais dzinolis. un, protams, tas uh, ir tieši uh, migrācijas cēlonis, par to pēdējā laikā arī ļoti daudz tiek runāts plašsaziņas līdzekļos, bet ir arī uh, citas sekas, ja mēs runājam par radikālismu, izplatīšanos, narkotiku, tirzniecību. Tas ne tikai uzkurina uh, ekstrēmistu vārdarbību, tas arī, protams, ietekmē visu Magribas valstu stabilitāti, un tas arī nodara draudējumu uh, visai Rietum Āfrikai. Rietum Āfrika ir tāds reģions, uh, kurā Eiropa ir uh, investējusi ļoti daudz attīstībā un arī politisko struktūru veidošanā. Un tas ir arī reģions, kas uh, no 90. gadu vidus ir pieredzējis uh, ekonomisko izaugsmi un tādā nepārtrauktā veidā ir uzlabojušies arī attīstības rādītāji. Un kad ekovas uh, eh, tikšanās norisinās, tad var vērot, ka ir tikai. Divas nu, valsts, ko varētu saukt par tādām neusticamām demokrātiem, un tikai viena demokrātija, demokrātiska valsts, kur cilvēki varbūt cer kaut kādā veidā, ka no viņu vēlēšana biļetēm būs atkarīga valsts nākotne, ir sasniegts patiešām liels progress. Uh, Un reģiona krīze patiešām ietekmē situāciju Rietumā Afrikā tādā daudz plašākā griezumā. Un Sahelas valstis ar Rietumu Āfriku ļoti cieši saista tieši ekonomiskās saiknes un arī jāpiemina etniskās saiknes. Un, uh, Nigērā un Nigērijā, nu, abu valstu daļās, eh, robežas abās pusēs, varētu teikt, ka tie ir vieni tie paši cilvēki, viens un tās pašas etniskās grupas. Ja jūs dodaties uz Nigēriju vai Nigēru, uh, Eh, tur bieži vien tiek izmantota tikšanās vietējā valoda, nevis eh, franču valoda. Nu, tur ir tāda kopīga teritoriālās piedarības sajūta, un mēs te nerunājam tikai par etniskajām vai kultūras īpatnībām. Protams, eh, koloniālisms tur ir atstājis savu nospiedumu, bet tas ir saistīts arī ar moderno tautsaimniecību. Dienvidu rietumu Nigērā mēs bijām arī kādā mazā pilsētiņā. Tur bija um, lopu tirgotāji, no Nigērijas, kas katru nedēļu no Lagosas dodas uz Nigēru, lai pārdotu savus lopus. Viņi tos pārdod, piemēram, piekrastes tirgos, un tad dodas atpakaļ uz savu dzimteni, un savukārt graudi no Nigērijas tiek vēsti uz Sahelu, un uz, eh, piemēram, dienvidiem tiek vēstas dāteles, un arī ganāmpulki un darba spēks. Jāsaka, ka uh, ir valstis, kur ir augstāki izaugsmas rādītāji, viņiem ir nepieciešams darba spēks, un kā jau Ventas kungs teica, migrācijas viļņi ir ļoti apjomīgi, un tas ir tāds uh, patiešām Āfrikā raksturīgs fenomens, ka cilvēki no uh, eh, Rietuma Āfrikas, no dienvidiem, no plantācijām, Kodivārs dodas uz citām valstīm. Un, protams, šeit ir tādas ļoti ciešas ekonomiskās saiknes, Un ir jādomā par īpašiem risinājumiem, lai uh, varētu palīdzēt Sahela reģionam, un ir jādomā par tādu daudz plašāku stratēģiju visai Rietumāfrikai veltītu. Un eh, palūkojoties šajā kartē, jūs varat pārliecināties, kāda ir geogrāfiskā situācija, tātad raugoties no uh, rietumiem uz austrumiem, Sahel ir tāda, eh, nu, milzu plata josla vairāk tūkstošu kilometru garumā, un te visu laiku mēs varam redzēt, ir tādas nepārtrauktas ekonomiskās uh, saiknes starp Mauritāniju un Sēnegalu, Keniju, Kodivāru, Burkinu, Faso un Ganu, Nigēru un Nigēriju. Uh, Un jāsaka, ka šīs ekonomiskās saiknes ir ļoti auglīgas un ir arī nu, infrastruktūra, dažādi tirzniecības ceļi un eh, Sahel valstis. Eh, pārsvarā tajās ir arī viena valūta, eh, franks, tā pati tiek izmantota arī ļoti daudzās frankofonajās Rietumāfrikas valstīs makroekonomiskā monetārā politika šīm valstīm līdz ar to ir kopīga. Tas var ļaut veidot stabilitātu, un ja piemēram kādā valstī ir krīze, nu ir tāds zināms buferis, eh, kas var eh, radīt eh, zināmu makroekonomisko stabilitāti visam šim Rietumu Afrikas valstu blokam, kurā atrodas Malī, Nigēra, Burkina Faso taiskaitā. skaitā. Ir arī, protams, reģionālās struktūras, eh, kas eh, neaptver tikai Sahel reģionu, un Sūtņa kungs jau visai daudz runāja par G5, bet jārunā arī par eh, CLSS, tas ir, tā ir vietējā struktūra, kas koordinē lauku attīstības stratēģiju, mēģina cīnīties pret pārtuksnešošanos. Es gribēju pateikt, nu kādēļ šis reģions vispār ir tik ļoti vārīgs. Nu varētu jau teikt, ka tas atrodas um, Sahāras tūkstneša dienvidos, bet ir jāsaprot, ka lauksaimniecības uh, ražošanas cikla šeit noteikti ir jāmin. No jūnija līdz jūlijam, no augusta līdz septembrim ir atsevišķi uh, Uh, šie posmi, un tad ir uh, jāsastāda galvenokārt nu, visi graudi, uh, no kuriem cilvēki dzīvo. Nu, cilvēki pārsvarā ēd graudu augus ar kādu mērci, pārsvarā no augu produktiem, nu, dažreiz varbūt gaļu un zīvis viņi var atļauties, bet graudaugi ir pamatprodukts, pamat uzturvielas. Un, uh, jāsaka, ka ir arī um, augi, uh, kultūras, kas ir jāiestāda un kas tiek galvenokārt pārdotas, piemēram, tāds kā kokvilna. Un uh, ir jābūt, protams, arī barības vielām uh, ganāmpulkiem. Ir dīķi, ir upes, un pateicoties šai irigācijai var arī, piemēram, iekopt uh, dārziņus, uh, ir uh, tiek audzēti arī Indijas rieksti, mango, uh, tos pārdodot var kaut ko nopelnīt, bet jāsaka, ka laika apstākļi. Uh, Eh, diemžēl Sahels reģionu padara par visai neizdevīgu vietu lauksaimniecībai, un jums ir jāsaprot, kurā brīdī uh, būs tā tad uh, eh, lietus, tas varētu uzlīt, nu, varbūt tikai reizi pa diviem, trim gadiem. Tas ietekmē arī drošību, rada krīzes iespējamību, un malī krīze bija tik smaga uh, arī tādēļ, uh, ka lauksaimniecības ražošana tika ļoti smagi ietekmēta 2012. gadā. Nu, tā bija ļoti svarīga sezona, un džihadistu grupas uh, uzdarbojās reģionā, nebija iespējams arī nekāds valsts atbalsts šajā situācijā, un cilvēki bēga, devās prom no savām mājām, un tas arī noveda pie pārtiks produktu trūkuma. Protams, ir arī um, Sahels reģionam savas stiprās puses, un mums nevajadzētu tās novērtēt pārlieku zēmu, arī runājot par lauku reģionu attīstību. Kopš uh, tu 70. un 80. gadiem, kad uh, šajā reģionā bija ļoti postoši sausuma periodi, Un jāsaka, ka to sekas ir bijušas daudz smagākas nekā līdz šim pieredzētās krīzes Sahela valstīs. Es eh, tikos martā ar kādu no Burkina Faso ziemeļiem, kas man stāstīja, ka eh, ceļš no Burkinas Faso ziemeļiem līdz malī bija kāds ar uh, mirušiem lopiem, un uh, tie bija gājuši bojā tieši sausuma dēļ. Jāsaka, ka šai krīzē tātad ir bijušas ļoti tālajušas un dziļas sekas, un uh, kopš šīm piedzīvotajām krīzēm pirms 40-50 gadiem valstis šajā reģionā ir būvējušas ļoti labas uh, pārtikas nekaitīguma novērošanas sistēmas, ir domāts par to, ko darīt ar ganāmpulkiem krīzes laikos. Un ja jūs, piemēram, dzīvojat kādā mazā pilsētā, uh, pie Sahāras tūkstneša, tur būs arī vietējie statistiķi, patiešām apmācīti vietējie ierēģi, kas strādā valsts dienesta labā, nevis kaut kādas ārzemju nevalstiskās organizācijas. Tie būs cilvēki, kas skatīsies, uh, kāda ir situācija ar ganāmpulkiem, kāda ir lopu veselība, kāda ir irigācija, un šie cilvēki tie, kas regulāri, nu pat uh, ik pa divām nedēļām vietējā līmenī vai tādā augstākā līmenī katru gadu un pat nacionālā līmenī vairākas reizes gadā, lai apkopotu iegūtos datus, tos analizētu un izstrādātu instrumentus, lai cīnītos pret uh, citām kategorijām. Jo 70 to 80. gadu laikā gūtā mācība cilvēkiem parādīja, ka ja nekas netiks darīts lietas labā, tad eh, ganāmpulki turpinās izmirt. Protams, eh, vajadzēja domāt par eh, lauku reģioniem, par attīstību, par to, lai tos padarītu noturīgākus pret dažādām dabas kataklizmām. Tagad jau var izmantot arī uh, jaunās tehnoloģijas šajā darbā, un pateicoties tam valsts ir kļuvušas noturīgākas, spēcīgākas, guvušas mācību no krīzēm. Protams, ir uh, cilvēki jāapmāca, viņi ir jāatbalsta šajos centienos. Es pats devos uh, pie kāda uh, valsts reģionu, pie lauku reģionu attīstības ierēģņa eh, Sahelā, un viņi skatījās, kā uh, apkopot datus ar eh, tātad tā, lauksaimniecības datus, kā tos apkopot, kā tos apstrādāt ar vietālu un palīdzību, un, un patiešām ir tādi ļoti iedrošinoši, iepriecinoši signāli. Šīs valstis mēģina uh, panākt attīstības mērķus, bet ir arī milzīgas sociālās izmaiņas. Galvenais dzinulis ir demogrāfiskā izaugsme, demogrāfiskā attīstība. 2,9% ir Burkina Faso, Malai 3%, Nigērā 4%, un kā jau Sūtņa kungs teica, tas nozīmē, ka valsts uh, iedzīvotājs skaits mazāk kā 20 gadu garumā dubultojas. Un jāsaka, jāsaka, ka pilsētās šie skaitļi varētu pieaugt vēl ātrāk. Protams, ka tas noplicina dabas resursus, uh, ūdeni un šās, šīs, šīm valstīm ir jādomā, kā nodrošināt pietiekamus pienācīgus dzīves apstākļus uh, saviem cilvēkiem. Sociālie rādītāji uzlabojas, cilvēki dzīvo ilgāk, vairāk bērniet skolās. Uh, Un tad, kad tika izziņoti pirms 15, 16 gadiem tūkstošgadas attīstības mērķi, daudzās no šīm valstīm izskatījās, ka tā būs nu, tikai tāda iedoma, ka tos nebūs iespējams sasniegt, bet tagad 35% no uh, malī dzīvošajām meitenēm un sievietēm no 15 līdz 24 gadiem uh, prot lasīt un rakstīt, un 22% uh, Burkina Faso iet vidusskolā. Nigērā arī aizvien vairāk bērnu iet vidusskolā un ir arī uzlabota infrastruktūra, gan telekomunikācija jomā, bet tāpat tiek um, izbūvēti ceļi, dzelzceļi, tas viss tiek modernizēts, pārbūvēts. Ķīnieši tagad uh, uzlabos liežu uh, satiksmi no Senegāls uz Mālī, tiek domāts arī kā no Benīnas, uz Nī savienot Benīnu, Nigēru un Burkina Faso, uzlabojot uh, dzelzceļu infrastruktūru. Un, protams, eh, Rietum Āfrika ir viena no noturīgākajām uh, izaugsmes zonām uh, attīstības valstīs, attīstības valstu vidū, un jāsaka, ka ekovas jau tika spriests, šis process ir jāturpina, uh, tika domāts par to, kā vienkāršot robežu šķēršošanas procedūras, bet, protams, ir vēl ārkārtīgi daudz milzīgi izaicinājumi, neskatoties uz cerīgajiem rādītājiem. Nigērā tikai 29 9% dzemdību piedalās patiešām apmācīti medicīnas darbinieki. Malī tikai 11 procents sieviešu no 15 līdz 49 gadiem izmanto modernas kontracepcijas līdzekļus. Malī tie ir tikai Burkina Faso tie ir tikai 3%. Daudzas sievietes joprojām uh, mirst dzemdību laikā. Burkina Faso ir eh, redzēts ļoti daudz eh, nu, bērnu, kas cieši no nepietiekama uh, uztura. Nigērā tie bija 14,8% 2014. gadā. Mali, nu jā, protams, var uh, strīdēties par to, ko mēs uh, saprotam ar vārdu nabadzība, bet vā, Valsts banka teica, Pasaules banka teica, ka 53% no Malī un Burkina Faso iedzīvotājiem dzīvo nabadzībā. Nu, tā tad sociāla-ekonomiskais modelis tiek regulāri apdraudēts. Attīstības stratēģijas tiek pārbaudītas, tās ir uh, jāpapildina ar sociālajām uh, struktūrām, jādomā, kā uh, ilgspējīgā veidā izmantot dabas resursus. klimata pārmaiņas kādreiz vēl nebija ar tik smagām sekām, Un tagad šīs pašas sabiedrības arī pieredz destabilizāciju, vārdarbību, noziedzību vietējie konflikti, piemēram, uh, kā starp toregiem, uh, par ko tika vēstas sarunas Malī miera procesa laikā. Tas nav nekas jauns, jo Ziemeļa Malī ir notikušas jau dažādas sacelšanās negodīga rīcība, uh, kontrabanda, narkotika tirzniecība, tas viss ir pieredzēts. Spriedze starp sociālajām grupām, dažādas hierarhijas sabiedrībā. Tas viss jau ir eh, noticis, tas nav nekas jauns. Arī strīdi starp lauksaimniekiem par zemes izmantošanu, tas viss jau šo valstu vēsturē ir pieredzēts, bet tagad tas ieņem daudz lielākas, nopietnākas dimensijas. Džihadisti, terorisms, tas ļoti smagi ietekmē situācija valstīs, to mēs nevaram salīdzināt ar tādu nemiernieku, ar, ar nemiernieku ķīviņiem kādreiz. Ir arī daudz vairāk konfliktu starp kopienām. Pa Sahāras tūkstnesi tiek pārvadāti cilvēki, cilvēku tirzniecības upuri, narkotikas, un mēs te nerunājām par tradicionālu alkoholu pārtikas un cigarešu kontrabandu. Un, protams, eh, šie kontrabandistu ceļi, kas caurvīja tūkstnesi, eh, tikai vēl uzkurina jau tā visai smago situāciju, nestabilitāte kļūst aizvien smagāka. Tas nav mūsu interesēs. Kadāfi režīma krišana Lībijā Uh, noved pie tā, ka Sahārā tagad apgrozībā ir ļoti daudz nelegāli iegūtu ieroči. Cevišķi labi to varēja vērot 2011. un 2012. gadā. Un, uh, tā arī bija viena no teorijām, kādēļ, piemēram, Nīgērā un Austrum Malī bija vērojami teroristu uzbrukumi. Un tika teikts, ka Minēzma un Franču armijas darbība Ziemeļ Malī un Ziemeļ Nigērā varēja varēja palīdzēt samazināt šo ieroču uh, kontrabandu no Dienvidu Lībijas, un tādēļ tagad narkotiku tirgoņi un džihadisti meklē citas avotus, citas vietas, kur uh, iegādāties nelegāli ieročus. Uh, Un no Malī Nigērā ieradās uh, bruņoti vīri. Viņi nogalināja 22 drošības spēku uh, karējus, viņi neaiztika džihadistus. Viņi nogalināja visus karējus un vienkārši atņēma viņu ieročus. Tāpat arī cilvēki tiek nolaupīti, tiek pieprasītas uh, izpirkšanas maksas, noziedznieki to izmanto ļoti bieži. Un tas, protams, arī visu uh, reģionu destabilizē. Sahels valstīm ir grūti arī uh, garantēt tādu uh, Uh, labu uh, cilvēku iesaistīšanu darba tirgū, kā jauniem vīriešiem piedāvāt uh, labus darba apstākļus, kā viņus motivēt, piemēram, strādāt laukos, apstrādāt laukus, ja viņi var braukāt ar milzīgām apvidus mašīnām, laupot cilvēkus un tādā veidā pelnīt milzīgas summas. Un pēc tam jūs arī varat šo uh, automašīnu, kas maksā lielu naudas summu, nu varbūt uh, Eh, tikai eh, parasts eh, cilvēks, lauksaimnieks šo summu var nopelnīt, summu par šādu mašīnu var nopelnīt 15 gadu laikā, bet nodarbojoties ar noziedzīgām darbībām, viņš to jau var nopelnīt ļoti īsā laika posmā. Sūtņa kungs runāja arī par to, ka Nigērā aizvien sāk pietrūkt resursu. Uh, ir jādomā par programmām, pārtikas nekaitīguma programmām, bet nauda no šīm programmām tiek paņemta, lai varētu piešķirt vairāk līdzekļu militāriem spēkiem, jo Nigēras armija piedalās arī dažādās starptautiskās misijās, lai cīnītos pret uh, Boko Haram, uh, Ziemeļa Austrum Nigērijā un citās teritorijās lai cīnītos tāpat pret eh, džihadistiem Malī un eh, Nigēras rietumos. Tāpat Nigēras uh, armijas vienības ir uh, tālējos uh, valsts ziemeļos, lai varētu cīnīties pret ieroču kontrabandu no Dienvidu Lībijas uz Ziemeļu Nigēru, un Ziemeļu Nigērija ir sadarbība ar Franču armiju, Franču bruņotajiem spēkiem, un jādomā, ko tad darīt arī ar migrantu plūsmu no Agadēzes. Uh, Ir bijis eh, dzirdēts, ka Nigēras armija arī palīdz cilvēku kontrabandistiem, un es eh, satikos ar kādu ierēdni, kas strādā humanitārā organizācijā Agadēzā, teica, ka ja armija tur uz vietas nebūtu, šie cilvēki vienkārši tiktu atstāti likteņa varā tuksnesī, tad, kad beigtos degviela un ūdens, un šādi precedenti jau ir bijuši. Uh, Eh, Ziemeļu miera process malī prasa daudz laika un enerģijas. Tas ir ļoti sarežģīts un jāsaka, ka šis ir ļoti blīvi apdzīvots reģions. Un tur joprojām mēs redzam pārdarbības uzliesmojumus, tos joprojām uzkurina eh, džihadisti. Un Tāpat tur ir arī vietējo lauksaimnieku strīdi par zemes izmantošanu, un tas uh, ir novēdz pie tā, ka tādi tradicionālie strīdu šķiršanas mehānismi vairs nav efektīvi, un mali stabilitātei krīze ziemeļos patiešām nodara ļoti lielu kaitējumu. Nu, es pat nevaru izvērtēt, kurš no šiem draudiem riskiem ir lielāks, bet tam ir savs nospiedums. jo uh, konflikts notiek lauku reģionos un Sahels valstis. Uh, mēģina garantēt uh, valsts pakalpojumu, vispārīgas nozīmes pakalpojumu uh, darbību, bet ir daudz cilvēku, arī nabadzīgi cilvēki, kas tagad uh, sāka uh, mācīties privātās skolās, un vakar kāds draugs no malīmām piezvanīja. Viņš strādā par viesmīli restorānā, lai varētu apmaksāt mācības savam dēlēnam, jo viņam nešķiet, ka valsts skolā, ka valsts, ja šis dēlēns ies valsts skolā, ka viņu gaida īpaši daudz sološa nākotne. Ko tad Eiropa varētu darīt? Kā tā varētu palīdzēt uh, līdztekus uh, tehnisko jautājumu risināšanai, vai mēs te runājam par drošības struktūrām, uh, dažādām iniciatīvām, cīņu pret klimatu pārmaiņas sekām? Ir jāpalīdz šīm valstīm stiprināt savas struktūras, lai valsts struktūras būtu grodas un funkcionējošas, lai iestādes darbotos gan reģionālās pašvārvaldes, gan vietējās, jo ja šādu struktūru nav, tad, protams, rodas nedrošība, nestabilitāte un valstis ir daudz vārīgākas. Sahels valstis ir e, viens no nabadzīgākajām pasaulē, bet tām ir nepieciešama Eiropa kā partneris. Eiropa ir jāspēlē sava loma un uh, atminēsimies Kotonu nu, nolīgumu, tur ir pieminēta arī pārvaldība, un tas ir pietiekami labs instruments, tas ir uzlabojis situāciju uz vietas, to mēs esam redzējuši gan Nigērā, gan Burkinā Faso, gan Nalī. Pēdējo piecu gadu laikā mēs esam, protams, redzējuši tur dažādas krīzes, kas ir apdraudējuši demokrātiju bet visos šajos gadījumos partnerība ar Eiropu bija ļoti efektīvs instruments gan politiskā, gan attīstības ziņā. Un rezumējot, ja mēs runājam par reģionālo iniciatīvu nozīmīgumu, Eiropa arī ir tāda reģionāla struktūra Eiropas Savienība, tātad tā var sadarboties ar šīm valstīm gan G5 ietvaros, gan ECOVAS, gan SRSS. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, Paul, par šo ļoti labo prezentāciju. Es uh, uzsākšu debates, uh, uzdodot vairākus jautājumus. Pirmkārt jau ievadrunā pieminēju uh, to, vai nav reāls risks, ka Daesh pēc sakāves Sīrijā uh, Eh, varētu um, pārie, pārcēties uz citiem reģioniem, piemēram, uz eh, Sāhēls reģionu, un ko tur Eiropas Savienība varētu darīt, lai veicinātu drošību. Jūs to īsi pieminējāt, klimata pārmaiņas jūs pieminējāt, neko daudz vairāk par to neteicāt, bet eh, kādi ilgtermiņa riski, tur rodas Sāhels ekonomikai un arī migrācijas spiedienam. Un vēl viena lieta - Ķīna, tā tik īsi pieminēti, cik lielā mērā, jo īpaši tagad ar uh, izolucionārāku Ameriku, ar prezidentu Trumpu, tur varētu veidoties labāk sadarbības starp Ķīnu un Āfriku. Uh, Mēs dzirdam, ka Ķīna visur ir Āfrikā pārstāvēta, bet ne pārāk daudz kopā ar Eiropas Savienību. Un visbeidzot, ļoti vietais jautājums, kā mūsu valsts, apvienotā karalista, var saglabāt piesaisti visam šim jautājumam pēc Brexita. Vai jums ir kādas radošas idejas par to, kā mēs varētu saglabātu mūsu iestājas šajās ļoti dārgajās programmās, bet bilaterāli mēs to varam darīt. Lielbritānijā, manuprāt, būtu jābūt tur iesaistītai. Tās bija dažas idejas no manis kā priekšsētātāja, un tagad došu vārdu kolēģiem. Pirmais ir eh, Spāņu kolēģis no Tautas partijas Milāns Mons. Yeah. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Vestīkam Lasādam un Velīkungam par izklāstiem. Es gribētu iesākumā atvainoties par eh, savu eh, kavēšanos un nedzirdēju pilnu stāšanos eh, Lasāda kunga sacītājiem. Bet eh, šķiet, ka viņš ļoti plaši runāja par miera procesu Malī un par Alžīris procesa ieviešanu. Un Šķiet, ka, ja man ir pareizi informācija, šeit piedalās no Alžīrijas puses gan G5, gan ANO, gan Eiropas Savienība, tik daudzi, Afrikas Savienība, tik daudzas instances un organizācijas, kas ir uzņēmušās eh, vidutāju lomu, tāpat arī, lai sakotu, Alžīras eh, nolīguma ieviešanai Eh, un eh, kā var risināt eh, veiksmīgi šo pasākumā, kur ir iesaistīti tik daudz spēlētāju? Paldies no sociāldemokrātiem no Vācijas. Ja, mums ir trīs pieteikušies jautāju vārds jums. Paldies abiem runātājiem. Es pārstāvu savu grupu par Trust fondu jautājumiem, un jūs minējāt vairāk kārt to, cik Trust fonds ir svarīgs mūsu drošības instrumentiem un arī stabilitātei drošības kontekstā. Un es gribētu pajautāt par divām lietām. Pirmkārt, mēs ar komisiju tagad ļoti aktīvi diskutējam par drošības instrumentiem, kas uh, iekļaujas arī attīstības jautājumu lokā. Vai jūs uh, zināt par to, varbūt varat par, ko, par to kaut ko vairāk pastāstīt, bet arī, kad mēs runājam par Āfrikas trasta fondu, ko pieminēju, vai jūs varētu izvērstāk pastāstīt, uh, cik liela daļa no šī trasta fonda tiek tērēta drošībai un cik liela daļa tiešām reģiona problēma apkarošanai, uh, migrācijas izraisošo faktoru risināšanai. Un tagad par Ķīnu. Jūs minējāt eh, to, ka Ķīna daudz infrastruktūras projektos investē. Kā jūs prognozējat, kā situācija attīstīsies, eh, piemēram, salīdzinot Eiropas Savienības un Ķīnas ārpolitiku reģionā? Un visbeidzot, runājot par klimatu, ir uh, ilgspējīgas attīstības mērķi SDG, vai tie vispār tiek apspriesti reģionā un citās valstīs, un runājot par klimatu, par klimata ārpolitiku un uh, sadarbību, uh, ir paredzama situācija pēc Parīzes, ka mums ir vajadzīgs klimata investīciju plāns, vai tas palīdzētu valstīm, uh, piemēram, nodrošināt uh, enerģiju pašām sev. Paldies! Ceram, ka ASV neatsauks savu dalību Parīzes nolīgumā. Jābūt piesardzīgiem. Un pēdējais, kas pieteicās runāt, ir Buhnera kungs no zaļajiem. Lūdzu, Buhnera kungs. Ah, Jā, paldies par to, ka devāt man vārdu. Man ir pavisam cits jautājums. Mēs šeit, protams, runājam par Sāhels reģionu bet nevienā no uh, šiem uh, reģioniem nav ietverts Rietumsahāras uh, teritorija. Es zinu, ka geogrāfiski tas tur neietilps, bet tā ir teritorija, kas pilnībā tiek atstāta novārtā. Tur patiesībā šīs te, šī nozara, kas ir visienesīgākā, to Māroka ir okupējusi. Uh, tur notiek milzīgi cilvēktiesību pārkāpumi un pārējā valsts vienkārši tiek aizmirst. Vai mēs nevarētu iekļaut to kādā no reģioniem? Satoriski tas iederētos Sāhels reģionā. Man vienkārši ir svarīgi, lai šis reģions netiktu aizmirsts. Paldies! Well, um, when I did my report... Jā, tad, kad es uh, sastādīju savu ziņojumu un iekļauju rietumu Sahāru, tad varat iedomāties 90% debašu bija tieši par šo aspektu un bija ļoti daudz strīdu, tāpēc es labprāt neiekļautu šeit uh, šo jautājumu un negribētu diskutēt par to, vai tas ir iekļāms Sahāras reģionā vai nē un par to, kāds ir šie neatkarības jautājumi. Tas ir atsevišķs uh, jautājums, kas ir jāskat atsevišķi no šodienas debatēm. Uh, Ja nemaldos, tad, eh, nē, ne, tomēr Vento kungs grib vēl izteikties, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Te centīšos eh, runāt spāniski. Uh, Jūs pieminējāt Frederiks Morgerīni paveikto. Tāpat arī kolēģis pieminēja kaimiņu valstis. Ž, ž, Eh, šobrīd problēmas sākas Dienvidu eh, Sudānā. Dati, ko mēs esam saņēmuši eh, attīstības komitejā, šeit ir runa par uh, humāno palīdzību un arī bēgļu skaits uz Ugandu ir sasniedzis 200-300 tūkstošu. Un iespējams, ka mēs nākošajā gadā saskarsimies ar vēl vienu humāno krīzi, praktiski ar miljonus bēgļiem, un šajā gadījumā vai jūs uzskatāt, ka mēs saņemam pilnu informāciju, jo ši, ne tikai uh, pa Sahel valstīm, bet uz kaimiņu valstīm cilvēki bēg, un šajā gadījumā Uganda uh, nāksies uzņemties ārkārtīgi lielu bēgļu skaitu. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums. Uh, Ko jūs domājat par Eiropas ārēju investīciju plānu, kur ir runa par Eiropas eh, privātos sektoru darbu, par mazajiem vidējiem uzņēmumiem Āfrikā, kuris varētu risināt problēmu nevis ar migrāciju, bet ar um, situāciju šī reģiona balstīs? Man šķiet, ka nav Eiropas investīcija bankas vēl. Uh, Bet to varētu radīt nākotnē. Ja nemaldos, tad tie bija visi, kas gribēja izteikties. Neredzu nevienu, kas vēl gribētu izteikties, bet uh, tagad lūdzu jums, vai jūs uh, vēstnieku kungs, Losādes kungs, vai gribētu sākt? Daudz jautājumu bija. Okay. Jā, bet ļoti atbilstoši jautājumi dažādos veidos. Pirmkārt, priekšsēdētāji, patiesi draudi, kā jūs uzsvērāt, ir terora draudi, un kas tagad notiek Sīrijā un Irākā, Un uh, šīs te uh, saiknes uh, varētu arī pastāvēt tiešām starp uh, šiem reģioniem, uh, kas sāks uh, Eiropā iet caur Lībiju un Boko Haram Nigēriju. Es runāšu par Nigēriju. Un tur Boko Haram, pat ja viņi. Um, ir solījušies, tā kā, um, ka viņi ir ISIS sastāvā, tā ir vairāk tāda iekšēja problēma. Viņi darīs uh, visu, uh, kas ir viņu spēkos, lai uh, par to cīnītos, bet tā tad uh, viņi ir vietēja organizācija. Es neredzu šeit tādu reālu problēmu, reālu iespēju, ka būtu šī te as no Sīrijas uh, uz leju. Uh, Uh, uz Nigēriju, patējot cauri Eiropu, jo tur ir vairāk iemesli. Pirmkārt, kā jau es teicu, tā ir Nigērijas problēma. Otkārt, uh, ir uh, tā sauktā tubū siena. Tā ir cilts tubū, kas ir Lībijas dienvidos un šādas ziemeļos un arī Nigērā, kas ir ļoti pret ISIS. Un viņi uh, arī ir daļai džihādisti, bet viņi ir tā kā konkurenti. Uh, bet viņi, man liekas, nepieļaut neko, nekad to, jo tad eh, it kā būtu cīņas ar šiem abiem elementiem. Mans, eh, manuprāt, eh, šis īstais jautājums, un es biju Spānijas valdības īpašais sūtnis Lībijā, man šķiet, ka tas ir tas jautājums, kas mums ir jāatrisina, ir Lībijas jautājums. Uh, Kamēr Lībijas jautājums nebūs atrisināts, nekāds risinājums nebūs atrodams eh, Sāhels reģionā un pat mums eh, migrācijai un tam līdzīgi visi visu pušu līderi Sāhelā ir teikuši, kā mēs varam runāt par robežu kontrolām, eh, kontrabandu, tā tālāk, ja man nav otrā pusē sarunu partnera otrā robežas pusē. Un tāpēc eh, ir ļoti grūti šobrīd rast risinājumu, kamēr Lībijas process nav pabeigts. Bet ko mēs eh, varam darīt, kā jau centos to izskaidrot, mēs varam šo piecu valstu starpā censties panākt tādu zināmu vienotību viņu rīcībā, lai nedaudz um, apturētu šo problēmu. Klimata pārmaiņas varbūt atstāšu jūsu ziņā, ja jūs neiebilstat Ķīna. Jā, ķīnieši, kā mēs visi zinām, viņi visur ir klātesoši Āfrikā. Uh, Jūs uh, uzsvērāt interesantu lietu tagad ar jauno Amerikas politiku. Protams, mēs nezinām, kāda tā vēl būs, bet kas tad tiešām notiks? Vai Afrikom spēlēs tādu pašu lomu šis te ASV struktūra, vai ķīnieši spēlēs tādu pašu lomu, būs, būs grūti viņus aizstāt, jo uh, ideja. Uh, Uh, bieži vien viņu idejas par attīstību ir ļoti attālināts no Eiropas Savienības idejām. Viņiem ir ļoti tāds ekonomisks skatījums uz to, kā investēt, un uh, mēs esam ļoti atšķirīgi, un tomēr viņi ir ļoti svarīgs partners, un patiesībā miera procesā viņi arī ir kā iesaistītā puse, viņi ir pastāvīgais uh, biedrs drošības padomē, un viņi vairāk vai mazāk iesaistās arī miera procesā. Uh, Un pateicoties tam, arī būs grūti atrast kādu, kas viņus varētu aizstāt. Viņi ir svarīgs partners, tāpēc ar viņiem ir jāsadarbojas. Kas attiec uz apvienoto karalistu, to atstāšu apvienotās karalistas kolēģi ziņā. Man šķiet, ka tas ir tāds viņa jautājums. Izskanēja jautājums par valīti miera procesa vēlos eh, pateikties deputātam par uzdoto jautājumu, jo, manuprāt, tas, eh, tās ir atslēgām šobrīd notiekošajam. Mēs saskaramies ar patiesu problēmu miera procesā, un, manuprāt, šī problēma ir tāda, ko deputāts aprakstīja par to, lai vidutāja process būtu vienots. Šis miera process ir ļoti sarežģīts un ļoti atšķirīgs no jebkura cita miera procesa. Un arī, kā jūs Eh, Dorādija to ir parakstījusi Mali valdība, to ir parakstījusi platforma, kurai, kas ir eh, kustība, eh, tuārēgu kustību grupa un to regu džihāda cīnītāju grupā. Un mēs garantējam šo nolīgumu, un mans priekštecis to parakstīja līdz ar ECOVAS, ar Afrikas Savienību, ar e, Islāma Savienību, ar G5 locekļiem, nevis ar G5 kā tādu, bet piecām valstīm, kas piedalās e, šajā. E, Eh, birojā, un Alžīrija ir vadošā valsts šajā gadījumā. Un problēma, ar kuru es saskaros katru mēnesi piedaloties uzraudzības komitē, ir tā, ka ir grūti panākt vienotību, un es domāju, ka mēs Eiropas Savienība esam to palīdzējuši veicināt, un pierādījums tam ir tāds, ka pēdējā sanāksmē mēs tikāmies ar eh, premjeru, un varējām runāt par vienu no ļoti būtiskiem jautājumiem, konkrēti par pagaidu lēmēju iestāžu izveidošanu, kas ir kā vēl viens solis uz priekšu. Jūs būsiet dzirdējuši, ka 20. novembrī notiek pašvaldību vēlēšanas, taču notiek sadursmes starp e, kustībām, kas tos nevēlas, kas tos vēlas, un šīs kustības uzrunā mūs. Ep, ep, ep, vidutāju procesā, un mēs kļūstam nereti par ķīlniekiem dažādām viņu nostājām. Tāpēc ļoti būtiski ir tas, ka Eiropas Savienība ir ar izšķirīgu lomu, it īpaši runājot pār eh, starpnieka procesa vienotību. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu procesu virzīt uz priekšu. Tāpat arī ir svarīgi citi procesi visā, eh, būtiski visā šajā, eh, visā šajā jomā un miera vienošanās praktiski tika noteikti no mūsu puses. Nav B plāna Tomēr ne valdības, nepretestības kustības nav vēl to uzņēmušas pār savējiem. Uzraudzīšanas komiteja sastāv no pastāvīgās e, komitejas, kas sanāk kopā reizi mēnesī, un četrām apakškomitejām viena politiskajiem jautājumiem, otra attīstībai un e, pušu samierināšanas jautājumos. Ikviena no, e, no, šom, no šīm četrām apakškomitejām vada Alžīrija un vēl viena no pusēm. Un visā šajā procesā svarīgi ir e, uzturēt starpnieku procesa vienotību. Nākošais jautājums jautājums uzdeva Vācija pār trasta fondu. Jūsu jautājums ir ārkārtīgi interesants, jo, jo trastafons, ja mēs runājam par tā izcelsmi, tas tika izveidots sākotnēji ekskluzīvi Sahel un attīstības jautājumiem. Turklāt jāatzīst, ka šajā gadījumā Spānijas valdība un ministrs Margaļo bija pirmie, kuri parakstīja uh, vienošanos, lai veidotu trasta fondu. Pat to laiku notika e, migrācijas krīze, jūs noteikti esat redzējuši šos šausminošos attēlus televīzijā ar bērniem, kas ir noslīkuši, e, redzam jūras krastā, pēc tam bija valetas process un šajā brīdī Eiropas Savienība pieņēma svarīgu politisku lēmumu, lai varētu kas varēja satricināt visus pamatus. Un ļoti būtiski bija cīnīties pret migrācijas pamata cēloņiem. Par Taču tā kā Sahela nav vienīgā vieta migrācijas izcelsmē pievienota eh, Sāfrikas raksts, līdz ar to šeit ir divi pat logi, pat trešais Ziemeļāfrika. Āfrikas raks un Sahel. Līdz ar to, lai varētu attīstīt reģionālo darbības plānu, nācās risināt migrācijas problēmas un šobrīd migrācijas jautājumi ir ļoti cieši saistīti ar um, politiskiem jautājumiem un ar to, ka jāizvairas no vakuma. Jo, jo ja izveidojas šāds vakums, tad to ļoti ātri aizpildīs teroristi. Um, es, jāņem vērā, ka miers Malī nozīmē mieru Sahel reģionā. Un sah, uh, eh, Trasta fonds palīdzēs to nodrošināt, bet eh, visi šie jautājumi ir jāskata eh, ciešā saistībā ar migrāciju. Šķiet, ka ir jau 30 cieši 36 projekti, kopā 576 tūkstošu, ja nemaldos, eiro vērtībā uz šo brīdi, un mēs gaidām jaunu operatīvo vadību Trasta fondam un iespējams programmu, kas ir vairāk virzīt uz attīstību un migrāciju. Taču drošības aspekts ir ārkārtīgi svarīgs, jo, kā jau es sacīju savā izklāsta laikā, G5 un it īpaši pastāvīgais sekretariāts arī saņem šo finansējumu. Tālāk par Ķīnu šķiet, ka es jau jautājumu atbildēju par klimata pārmaiņām. Es, es nevēlos savskrāt sev visus jautājumus, es atstāšu šo jautājumu kolēģi ziņāt, un trešais punkts par rietumu sahāru šķiet, ka priekšsēdētājs pats atbildēja ļoti labi savukārt. Uh, Eh, manā mandātā ir būtisks jautājums, manuprāt, un tās ir attiecības starp Eiropu, Magrebu un Sahelu. Šajās attiecībās G5 Magreba un Eiropa iet, eh, piedalās, un es uzturu sakarus tiešā veidā gan ministru līmenī, gan citos par to, kā veidot šo visai sarežģīto dialogu, ņemot vērā uh, Alžīrijas un Marokas reizēm nesamierināmās pozīcijas. Uzdevums nav viegls, taču mēs mēģinām šī, šo situāciju risināt. Taču manā mandātā ietilpst arī tas, lai nesarežģītu situāciju rietumu Sahārā, pretie gadījumā mēs no šī lapseņu pūžņa nevarēsim izsklūt. Tālāk izskanēja jautājums par Dienvidu Sudānu un bēgļu jautājumu. Un Tas, eh, tā kā uzdevāt jūs man jautājumu spāņu valodā, tad es arī atbildes sniegšu spāniski. Bēgļu temats dod man iespēju runāt pār šiem aspektiem un konkrēti par to, ka mēs saskaramies ar humānas migrācijas krīzi, līča. Uh, eh, eh, Čadas ezera Līča reģionā. Es jau sacīju, ka ir trīs krīzes - Lībijas, Čadas un Malī un Boko Harama krīze, ir Sudānas krīze un vēl Boko Haram krīze. Tad tos, ko ir izveidojis Boko Haram un tas kam mums būs jāstājas pretī. Es pārzinu šo reģionu, Čadu un Nigēriju. Es apzinos, cik uh, cilvēku tūkstoši ir iesaistīti šajā krīzē par to, kā viss notika pēkšņi, kā tika pārtraukta pārtiks piegāde. Turklāt Boko Haram radītā uh, politiskā un morālā krīze radīja eh, neskaidrību visā reģionā, un šādā, kas ir kareivīga valsts, ir pakļauta ārkārtīgi lielam spiedienam. Mums ir multinacionālie spēki, tos esmu apmeklējis vairāk kārtīgi, ar piecām valstīm, kas vēlas būt ar nozīmīgu lomu šajā apgabalā Eiropas Savienība ir piešķīrusi 50 miljonu eiro kredītu caur stabilitātes instrumentu, un mēs saskaramies šajā gadījumā ar ārkārtīgi nopietnu humanitāru problēmu. Manuprāt, šis ir temats, kas ir e, ļoti būtisks un kas tiešā veidā ietekmē Sahelu. Tālāk par Sudānu runājot, tā e, nav manas kompetences zona, par to atbild cits vēstnieks, bet arī jāpaturprātā, ka Čāda ir ar Āfrikas Savienības prezidentūru šobrīd, G5 prezidentūru un vada iniciatīvas Sahel stratēģijām. Turklāt tā ir Barkāna mītnes vieta, eh, multinacionālo spēku vieta un papildus tam tā ir minusma vadītāja izcelsmes valsts. Minusma ir ģenerāla sekretārs ar ārkārtīgi e, nozīmīgu lomu. Kā jau sacīju, Čāda ir e, karēvīga valsts ar ļoti nozīmīgu lomu. Un arī vienlaicīgi tā ir valsts, kas ir vis, ļoti daudz cietusi, valsts, kas ir ekonomiski trausla un kurā var izcelties nopietna humana krīze. Domāju, ka priekšsēdētāji līdz ar to esmu atbildējis praktiski uz visiem jautājumiem un paldies visiem jautājumu uzdevējiem. Jā, jūs man mums patiešām sniedzāt ļoti daudz informācijas par šo tik sarežģīto tēmatu. Poli, jūs gribējat arī atbildēt jautājumu par klimatu pārmaiņām? Nu, par Brexit varbūt nē. Par klimatu pārmaiņām runājot. Protams, mums jāsaprot, ka klimata pārmaiņas uh, uz valstu pleciem ir uzkrāvušas jaunveidu izaicinājumus. Un, ja ir pārāk uh, gari sausuma periodi, un tad atkal lietus ilgi, pārāk ilgi līst, un uh, ir plūdi. Uh, Viņiem ir dažāda infrastruktūra, dažāda veida infrastruktūra, lai pret to cīnītos, bet ja daļa no jūsu valsts, kur cilvēki parasti ir bijuši, piemēram, gani un uh, kopuši logopus, tad viņiem ir aizvien grūtāk to turpināt darīt, jo šīs teritorijas ir pārtuksnešojušās. Uh, Mēs runājam ne tikai par tādām sezonāla rakstura problēmām. Cilvēkiem patiešām bieži vien nākas vienkārši doties prom no savām mājām. Tas rada konfliktus, jo viņi ierodas tādās teritorijās, kur cilvēki varbūt nu, piekop citu rūpeli, nevis nodarbojas ar lauksaimniecību. Un nu, tas šīs struktūras padara ļoti trauslas pirms dažām, eh, dažiem mēnešiem es biju uh, Nigērā. Kāds lokops man teica, ka kādreiz uh, uh, lauksaimnieki daudz lobarības kultūru audzēja un pēc tam eh, atkal viņi eh, stādīja šīs kultūras vienā un tai pašā vietā, bet, nu, ņemot vērā konfliktus, eh, tas kļuva aizvien sarežģītāk. Un īstenībā, nu, ar konfliktiem varbūt jūs varat tik galā, jūs varat ar saviem pretiniekiem izrunāties, bet ja klimata pārmaiņas notiek, ko tad jūs darāt? Jūs nevarat tās uh, padarīt par nebijušām. Geogrāfiski uh, klimata pārmaiņas ietekmē visus reģionus. Jāsaka, ka čāda, nu, tur lauksaimniecībā apstrādājumā zeme burtiski sarūk. Un tas, protams, destabilizē reģionu un uh, Sahelas lauksaimniecības modelis jau tagad ir apdraudēts, tas jau tika apdraudēts agrāk, ņemot vērā uh, augstos demogrāfijas rādītājs. Tagad ir terorisms un pāri tam visam vēl klimata pārmaiņas un Zeme taču ir ļoti svarīgs resurs un veģetāciju, ņemot vērā klimata apstākļus Āfrikā, var nomainīt tikai, nu, ierobežot, ir ierobežots iespējas. CILSS sistēma ir ļoti veiksmīga un Ja mēs runājam par to, kā cīnīties pret klimata pārmaiņu sekām Rietumā, Āfrikā un Sahels reģionā, šis ir jautājums, kas ilgi būs mūsu darba kārtībā, un tas no tās nedrīkst izzustīt sevišķi, jo mēs eh, esam tagad informēti par nu, jauno virzienu e- ASV politikā. Eiropas Savienība vienmēr. Uh, ir bijusi vienprātīga attiecībā uz klimatu pārmaiņām. Nu, varbūt, ka tagad Eiropas Savienība varētu izveidot tādu tehnisku partnerību ar valstīm reģionā, lai diskutētu par to, kā tik galā ar šīm problēmām. Ja mēs runājam par brītu politiku, Tanaka kungam taisnība. Mums ir jāsaprot, ka Brītu valdība diez vai varēs izveidot nu, tādu ļoti milzīgu un visaptverošu divpusēju partnerību. Uh, ar Sāhela reģionu valstīm, bet, protams, līdz šim ir bijusi sadarbība ar Oxfam, Save Children, dažādi NVO ir jau bijuši eh, Sāhelas reģionā, bet nav tādu strateģisko kapacitāšu. Ir eh, visai veiksmīgi individuālie projekti bijuši, tur uz vietas strādā darbinieki no Lielbritānijas, bet viņiem nav stratēģijas, viņi nevar izveidot ilgspējīgu attīstības politiku Sahelas reģionam kopumā. Un ja galu galā apvienotā karalista Lielbritānija stāsies no Eiropas Savienības, tad būs jādomā par jaunu veidu struktūrām, kā piemēram turpināt sadarboties ar saviem partneriem un kādus instrumentus izmantot. Ja mēs runājam par jūtiem, Britu. Uh, Karēvi bieži vien piedalās dažādās starptautiskās militārajās operācijās, un ko viņi darīs tad, kad eh, Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, nu, tad jau situācija mainīsies. Bet, nu jā, protams, šie institucionālo jautājumi arī ir jāatrisina, tas viss ir jāatrunā. Nu, varbūt, ka sūtņu kungs varētu mani eh, palabot, bet ja notiek šī e STM operāciju īstenošanu un bija kāda arī vienība operācijas, kas notika Centrāla Afrikas Republikā. Tur arī piedalījās uh, kaujas vienības no Grūzijas. Un tā tad var runāt gan par attīstības palīdzību, gan daudzām citām jomām. Un kas tad notiks ar budžetu? Nu, tad, tad, ja Eiropas Savienība palīdz šīm valstīm finansiāli, nu, tad, protams, eh, diez vai būtu loģiski, ka tagad eh, apvienotā karalista mēģinās izveidot kaut kādu divpusēju struktūru arī ar finansiālu atbalstu. Šobrīd Malī ir viena maza britu vēstniecība, Burkina Faso valsts nav pārstāvēta, ne arī Mauritānijā, ne Nigērā, man šķiet arī ne Čadānē. Nu, varbūt nedaudz tur ir kaut kāda struktūra. But... Jā, bet tas ir um, Eiropas Savienības delegācijas paspārnē. Tur ir divi brītu ierēģi, kas ir čādā. Sūtņa kungs papildina. Jā, nu tā tad mums vajadzēs saprast, apzināti, ko darīt. Nu jā, uh, ir jābūt šai sajūtai, ka apvienotā karaliste nezaudē savu interesi, nezaudē savas saiknes ar Rietumu Āfriku, ar Sahels reģionu. Un, protams, ir jādomā par uh, jauniem sadarbības noteikumiem, kā pieņemt politiskus lēmumus. Nu, bet no otras puses ir visai Uh, prognozēm, uh, kādi būs šie partnerības nolīgumi turpmāk starp ES un Sahels valstīm. Tātad Diez vai šie nolīgumi kaut kādā veidā atšķirsies no apvienotās karalists politikas šajā reģionā. Paldies! Turpina Tanaka kungs. Jā, nu, daudz uh, tiek runāts par Lielbritāniju, nu, un tas ir balzams manai dvēselē, jo es vēlos, lai. Uh, Lielbritānija būtu pēc iespējas tuvāk visām šīm struktūrām, lai tā saglabātu savas ciešās saiknes ar Āfrikas valstu, ja mēs runājam par tik milzīgu reģionu un divpusējām attiecībām, es domāju, ka tas būs vienkārši, nu, neiespējami. Mums gan nevajadzētu mēģināt izdomāt velosipēdu no jauna. Tur jau daudz struktūras ir uz vietas. Šodien mēs iepazināmies ar ļoti bagātīgu informāciju, mums bija vaisirdīgas diskusijas, un tad, kad es strādāju pie savu ziņojumu pirms trim gadiem, es redzu, ka ir patiešām panāks progress G5 koncepcija, ir sagatavoti ļoti detalizēti plāni, un uh, tomēr reģions joprojām ir ļoti vārīgs, tas uh, būs uz ilgu laiku milzīgs ārlietu politikas izaicinājums. Neaizmirst neaizmirsīsim klimata pārmaiņas, džihadismu un eh, šo Uh, es to saucu par terorisma šoseju, tātad Boko Haram, kas ietur cauri visai Āfrikai, un mēs nevaram to visu aizmirst un kaut kur atvilkt, nevienkārši iebāzt. Tas tātad mūsu prātus nodarbinās arī turpmākajā nākotnē. Liels paldies jums, kungi, un tagad uh, viens minūtes pārtraukums došu vārdu Kūkana kungam, kas turpinās tagad vadīt sēdi. Paldies! Good afternoon, ladies and gentlemen. Sveicināti, kolēģi. Tagad izskatīsim piekto darba kārtības punktu visaptveroša tirzniecības nolīguma noslēgšana ar Kanādu no vienas puses un Eiropas Savienības dalību valstīm no otras puses. Uh, padome pieņēma CETA marta un oktobrī, 30. oktobrī Kanādas ES samitā tas tika parakstīts pēc tam, kad nu, bija vēl pēdējā brīdī vairāk politiskie izaicinājumi Eiropas Savienībā. CETA nolīgums ir ļoti moderns un uh, juridiski saistošs uh, instruments, uh, 1595 lapus puses eh, tas ir strateģisks nolīgums, pateicoties kurām politiskās un ekonomiskās eh, saiknes ar Kanādu varēs būt vēl spēcīgākas un eh, strateģiskākas. Parlamenta piekrišana ir nepieciešama, lai CETU varētu izmantot, runājot arī par investīciju tiesu sistēmu un um, nolīgums varēs stāties spēkā tikai tad, kad visi dalībvalsts to būs ratificējušas. Mē, mūsu komiteja sniegs savu atzinumu INTA komitejai, kas ir atbildīgā. Ja runājam par strateģiskās partnerības nolīgumiem, ir uh, jāpagaida arī padomes piekrišana, un tātad AFET komitejai būs sakāms savs vārds. Čārls Tanoks ir atzinuma autors, un došu viņam tagad vārdu lūdzu. Lūdzu, Čārlis, paldies, Edvard. Nu jā, es tagad jūtos kā tāds hameleons. Es uh, tagad atgriezos zālē no uh, eh, priekšsēžu vietas. Nu, tas notika ļoti ātri, bet, protams, noliegums ir ļoti svarīgs. Tas gandrīz izraisīja politisku krīzi Eiropas Savienībā, ja mēs te runājam par uh, vietējo reģionālo parlamentu eh, izteikumiem, par Valonijas parlamentu. Nu, jāsaka, ka saruna process bija ļoti ilgs un tas eh, beigās eh, tam visam gandrīz draudēja fiasko. Es esmu priecīgs, ka tas tika atrisināts un izskatās, ka visas pretenzijas ir izgaisināts. Es nezinu īsti, ko tad. Uh, Eh, Valonijas eh, premjers, eh, kas viņam īsti nepatika tur, bet nu, mēs to varbūt vēlāk uzzināsim. Bet jāsaka, tas ir ļoti moderns, aptverošs Eh, nolīgums, 1598 lapuses, un mani tautieši, eh, kas domā, ka pēc Brexit varēs eh, atkal no jauna vest sarunas par kaut kādiem 60 vie, brīvās tirdzniecības nolīgumiem, ja viņiem šķiet, ka tas būs ļoti vienkārši, nu, viņi var turpināt sapņot, bet sarunas būs ļoti garas un sarežģītas, ja mēs runājam par tādiem sarežģītiem jautājumiem, kā arī investīciju tiesu sistēma, tā tika minēta arī TTIP. Mēs varam runāt par to, ka TTIP nu, gandrīz jau ir uh, apglabāts, uh, nu, skatoties uz gaidāmajām izmaiņām uh, ASV kongresā, uh, tur ir maz cerību. Un, Nafta, tā tad nolīgumam ar Ziemeļa Amerikas valstīm, es nezinu, vai tur ir uh, arī kāda saulaina nākotne gaidām, varbūt tur vajadzēs vēst no jauna sarunas. Mēs tagad dzīvojam ļoti tādos neskaidros apstākļos, runājot par ārpolitiku un tirzniecību, bet bija patiešām gandarīts, ka beigās e, izdevās pārvarēt šo klūpšanas akmeni, ko ceļā nolika Valonija, un dalība valstis, dalība valstu parlamenti ir gatavi tagad CETA dot zaļo gaismu. Es ceru, ka tas stāsies spēkā, un tas var stāties spēkā uh, uz laiku nākamgada pirms ratifikācijas process ir noslēdzies, ja pareizi sapratu sakrunātājs. Uh, Un, jāsaka, mans atzinums ir visai lakonisks. Es vienkārši saku, ka komitejai ir uh, jādod sava svētība. Mm, un Kanāda mums ir ļoti cieši partneris. Jāsaka, ka mums ir ļoti līdzīgas demokrātiskās sistēmas, tautsaimniecība arī citās jomās. Mums ir ārkārtīgi daudz kopīga. Un Britu presē es lasīju, ka ir lēšams nākamo divu gadu laikā pirms pilnīga Brexit. Lielbritānija varēs gūt labumu, tātad par 20% pieaugs divpusējā tirzniecība ar Kanādu. Mana dzimtā zeme, kam ir patiešām tādas ļoti īpašas attiecības ar Kanādu, ņemot vērā British American Act un uh, mūsu vēsturi. Ja pēc Brexit mēs nevarēsim turpināt sadarbību šajā formā, tas būs ļoti bēdīgi. Nu, mums jāskatās, kā norisināsies sarunas, eh, ko Lielbritānija varēs panākt un kā saglabāt šādas vienošanās. Bet Eiropas Savienība būs liela ieguvēja, premjers Trudo un uh, sarunu vedēji bija Briselē pavisam nesen, un viņi nu, negaidīja, ka pēdējā brīdī šeit gadīsies tāds klupšanas akmens, bet paldies Dievam, tas viss beidzās laimīgi. Un, uh, Eh, Jā, eh, es saprotu, ka kolēģi varētu izstrādāt dažus grozījumus. 15. novembris ir jau rītdien. Tātad līdz 15. novembrim ir jāiesniedz visi grozījumi un es domāju, ka to nebūs daudz un ka nebūs kolēģiem arī pārāk daudz pretenziju pret manā dzinumu. Liels paldies! Paldies! Miljan Monkungs, ETP grupa. Paldies! Mūsu referents ir Kovačevkungs, bet tā kā viņš lidojuma dēļ nevarēja ierasties, viņš lūdza man izteikties viņa vārdā, un es nolasīšu viņu projekta uh, būtiskāko daļu, kuru man iesniedz viņa līdzstrādnieki. Kovačevkungs pilnībā atbalsta Tanuka kunga atzinumu gan īso pamatojumu, gan eh, ieteikumu pašu attiecībā uz piekrišanu setai uzskata, ka seta ir vismodernākais to līgums, kas ir eh, Eiropas Savienībai sagatavots, ka tas ir ticis gatavots pacietīgi un gadu garumā, un tas ir līdzsvarots, visaptverošs, un aicina to atbilstīt. Tāpat viņš uzskata, ka tas sniegs lielu taustām labumu Eiropas uzņēmumiem, un uh, Pirmkārt, atceļot eh, muitas tarifus un daudzos gadījumos līdz ar nolīguma spēkā stāšanos, un tas palīdzēs ietaupīt ap 500 miljonu eiro gadā. Tāpat arī setā atvērs Kanādas pakalpojumu tirgu un veicinās investīcijas Eiropas uzņēmumiem. Būs jaunas iespējas panākt to, lai viņu investīciju projekti tiktu apstiprināti Kanādā. Un tāpat arī pasvītro to, ka SETA pārādz dinamisku procesu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai. Tāpat arī pasvītro to, ka Eiropas profesionāļi un Eiropas uzņēmuma līdzstrādnieki varēs eh, vieglāk atrast darbu otrā, at, otrajā Atlantijas krastā, Kanādas uzņēmumos, un tas pats varēs eh, notikt pretējā virz, eh, virzienā. Tāpat arī būs iespēja Eiropas uzņēmumiem piedāvāt uh, Uh, pakalpojumus ne tikai federālā līmenī, bet arī Kanādas provincēs un pašvaldībās. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka valsts iepirkumi tādās būtiskās jomās kā gāze, elektrība, ūdens apgāde uh, vai pilsētu satiksme, dzelzceļa uh, nozari, tie ir svarīgi aspekti Kanādā pār lauksaimniekiem un pārtiks rūpniecību runājot, ir domāts par piesardzības klauzulām, tāpat arī ir paredzēti Eh, piesardzības klauzulas attiecībā uz sociālajiem eh, standartiem un apkārtējo vīdi. Visbeidzot, Kovačev kungs ir ļoti gandarīts par to, kas sarunas ir bij, eh, beigušās un arī sākot ar 17. gada 1. decembri Rumānijas Bulgārijas pilsoņi varēs apmeklēt Kanādu bez vīzas. Es aicinu arī no savas puses un kočiem kungu vārdā šo eh, nolīgumu apstiprināt. Paldies, Lopes kungs no sociāldemokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, izsakos grupas vārdā, bet eh, es vēlos skaidrot Antonio Panceri nostāju, jo viņš ir atbildīgais pār šo dosie. Un es runāšu viņa vārdā un darīšu zināmu atzinumu, e, kuru atbalstu arī es. Pancerīkungs nevar būt klāt šodien. Pirmkārt, Pancerīkungs vēlas pateikties e, deputātam Tanokam par paveikto darbu un arī atzīt to, ka ir sarežģīti atzinumā par sniedzējam neies, nepiedāvāt grozījumus, un vienīgā iespēja ir vai nu piekrist vai noraidīt, kas ir tīri bināri. Tāpat arī pancerikungs vēlas darīt zināmu to, ka ja varētu noteikums mainīt, tad viņš gribētu izvairīties no šāda veida bināru noli atzinumu sagatavošanas. Bet Eh, seta gadījumā nav nepieciešamās skaidrības par eh, nolīgumu, kas tiks likts uz balsojumu. Iespējams, ka pastāv risks, ka netiek likts uz eh, balsojums ar dažādām neskaidrībām. Tā, kā mēs jau zinām, Valonijas um, parlamenta balsojums uh, palīdzēja panākt grozījums to līgumā un arī justīcijas tiesas priekšā e, vajadze, e, tika aicināts novērtēt, vai šis atzinums atbilst Beļģijas un Eiropas likumdošanai. Mēs aicinām arī šādu atzinumu iekļaut parlamentā atzinumā. Paldies Lopes kungam, zaļo grupas vārdā Buhner kungs. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs visi vēlamies intensificēt tirzniecību ar Kanādu. Mēs vēlamies uh, tātad atcelt mūjtas nodevas, bet tas ir uh, jāaplūko daudz rūpīgāk. Komisijas uh, prerogatīvas vest šīs sarunas un ES kompetences noslēgt šādas sarunas ir atrunātas 207. LESD pantā. Tur tiek runāts tikai par tirzniecības nolīgumiem, bet CETA ir arī uh, iejaukšanās dalību valstu iekšējā struktūrā, demokrātiskajā struktūrā tā skaitā. Es gribēju jums pateikt, ka likumdošana neskatoties uz uh, sākumā uh, atšķirīgiem formulējumiem tika ierobežota, ņemot vērā to, ka šim līgumam nevajadzētu radīt nekādas uh, šķēršļus, nevajadzīgus šķēršļus tirdzniecībai un investīcijām, un vārds nevajadzīgs var radīt ļoti atšķirīgas interpretācijas. Anglo sakšu uh, teritorijās tas tiek uh, interpretēts citādāk nekā kontinentālajā Eiropā, ja tiek runāts par, uh, nu, teiksim, arbitrāžām vai ko citu. Un tas īstenībā arī uh, iejaucas dalību valstu judikatūrā, un ja mēs runājam par tā sauktajām investīciju tiesām, tās neatbilst pat minimālajiem standartiem, ko parasti pieprasa, dalību, ko parasti pieprasa cilvēktiesību organizācijas runājot par parastām tiesām. Un jāsaka, ka arī tirzniecībai tas nebūs tik auglīgi, piemēram, Bayer un Basva uzņēmumi. Uh, ir maksājuši milzīgas summas, ziedojuši milzīgas summas Trumpa kampaņai, kas īsnībā viņš ir ļoti augsti, nu tātad ļoti krasi vērsies pret šādiem nolīgumiem. Tātad šiem milzīgiem uzņēmumiem tas nemaz nav vajadzīgs. Jā, tīžniecība ir jāuzlabo, jāveicina, bet nedrīkst pieļaut iejaukšanos dalību valsts struktūrās, tādēļ mēs balsosim pret CETA. Paldies! Paldies! Pie mums ir ieradies uh, nodaļas uh, vadītāja vietnieks no tirzniecības ģenerāldirekcijas Maurijo Patričone lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, man ir liels uh, prieks uh, šodien būt uh, jūsu komitejā un varbūt dažas uh, detaļas paskaidrot sīkāk. Jāsaka, ka referents jau ļoti labi visu lietas būtību ilustrēja, tādēļ mēs par to vairs nerunāsim, uh, nerunāsim par tā ekonomisko vērtību, bet gribu teikt, bieži vien tiek runāts par šo ekonomisko ietekmi, bet tas varbūt arī rada tādu aplama priekšstatu, domājot par to, kas notiks, ja mums būs šī brīvā liberāla tirzniecība ar uh, Kanādu. Iepazīstieties ar skaitļiem. Uh, kā tas palielinās tirzniecības un investīciju rādītājs. Un ja mēs runājam par tiem uzņēmumiem, kas jau tirgojas ar Kanādu, tirzniecības barjeru nojaukšana patiešām būs milzīgs ieguvums. Šie uzņēmumi varēs turpināt augt un ņemt darbā jaunus cilvēkus. Ja runājam par procesu, man nekas te nav piemetināms, tikai gribu teikt, ka pagaidu piemērošana, kas ir spēkā jau kopš Lisabonas līguma, notiks, ja parlaments dos savu piekrišanu pat, ja padomu to ir apstiprinājusi. Tātad tagad bumba ir jūsu laukuma pusē. Vēl kāds precizējums runājot par interpretāciju un uh, deklarāciju, kas papildina šo nolīgumu. Kas notika pēc diskusijām nevien Valonijā, bet arī citās dalību valstīs, ir tas, ka nolīgums netika grozīts, bet uh, vairākas pārskata klauzulas tiks iedarbinātas uh, jau agrāk, un komisija jau ir nu, pietiekami labi iezīmējusi virzienu, kurā varētu iet šis pārskatīšanas process. Un, protams, ir jāuzlabo arī dažādas detaļas, jānoslīpē šis līgums, mums būs noteikti diskusijas. Uh, Tā tad varētu lēst, ka komisija turpinās strādāt, it sevišķi, lai uzlabotu investīciju tiesu sistēmu, ņemot vērā arī uh, deklarāciju, kas papildina nolīgumu, bet, nu, daudz ko jau var paredzēt, uh, tas jau ir zināmā mērā prognozēts arī pašā nolīgumā, un arī Kanādas valdība tam piekrita. Uh, un eh, Valonijas reģionālā valdība varētu lūgt, lai Bēļģijas federālā valdība lūdza Eiropas Savienības tiesas spriedumu par uh, atbilstību. Jāsaka, ka komisija negrib uh, vest sarunas ne par ko tādu, kas neatbildīs ES līgumiem. Un ja tagad dalība valstis uh, lūgs uh, tiesai uh, nu, paušt šādu spriedumu, tas mums nepārsteigs, ja arī citas dalība valstis sakos Valonijai. Tātad, nu, es nedomāju, ka kāds mēģinās apšaubīt nolīgumu kā tādu, bet varētu, jā, lūgt um, spriedumu atzinumu par atbilstību ES līgumiem. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi. Tagad uh, jums vārds diskusijām. Pirmais uzstāsies Kēlām kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses uh, vēlējos uh, paust tādus vispārīgus novērojumus. Gribēju pateikties Tānoka kungam par labi uzrakstīto atzinumu. Jāpatur prātā Eiropas Savienībai ir daudz ekonomiski interešu sadarbojoties ar Kanādu un CETA noteikti būs milzīgs ieguvums, lai būtu tādi stabili caurskatāmi standarti tirsniecībā 20. 21. gadsimtā. Jo jāsaka, ka Kanāda ir bijis mūsu strateģiskais sabiedrotais nu jau 20 gadu garumā gan uh, starptautiskajā politikā, gan arī citās jomās. Es ceru, ka CETA nolīgums eh, varēs uh, šīs attiecības padarīt vēl ciešākas, šīs transatlantiskās attiecības. Ļoti labi, ka līgumā ir runāts arī par pastāvīgas investīciju tiesas izveidi. Un nevajadzētu arī aizmirst, ka šis būs jauns partnerības nolīgums starp ES un Kanādu. Es gribētu atzinīgi vērtēt to, ka trīs lielākās politiskās grupas atbalsta nolīgumu un novēlu panākumus kolēģim Tanokam un mums visiem. Paldies! Eniādā, uh, kolīgs. Vai vēl kāds grib izteikties? Neredzu nevienu, kas gribētu izteikties. Tagad došu atkal vārdu Tanaka kungam, lai viņš var noslēgt diskusijas. Es gribētu tikai komentēt. Varbūt, ka ir bijis pārpratums, varbūt, ka es uh, tulkojumu pārpratu, bet tad, kad sociālistu kolēģis izteicās Panzerīkunga vārdā, man šķiet, ka viņš uh, uh, teica, ka viņš nožēlo faktu, ka nevar izmainīt manu atzinumu. Drīzāk droši vien viņš runāja par līgumu, bet manu atzinumu var mainīt. Manu atzinumu nevar mainīt. Nē, manu atzinumu var mainīt, ja jums nepatīk kaut kas, ko esmu ierakstījis atzinumā, to var mainīt ar grozījumiem, bet līgumu mēs varam vai nu pieņemt vai noraidīt, to nevaram grozīt. Bet manā tekstā varat iesniegt tam grozījumus, un es tos ar interesi izskatīšu. Uh, thank you. Paldies, liels paldies. Pirms mēs noslēdzam šo darbu kārtības punktu, gribētu minēt, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir rītdien, 15. Uh, novembrī 12. dienā. Bet, kā jau referents teica, vienīgais iespējamais grozījums būtu tad noraidīt piekrišanas došanu CETA. Tas arī viss. Pirms sāksim nākamo darbkārtības punktu. Tas ir paredzēts 5.30. Mums ir jāpanāk kvorums. Tagad varbūt vēl varam sastādīt futbola komandu, bet kvorums mums vēl nav. Tātad atsāksim darbu pēc piecām minūtēm. Thank you. Ladies and gentlemen. Dāmas un kunga, lūdzu apsēdieties, mēs tūlīt sāksim. Ladies and gentlemen, let's continue our meeting. Dāmas un kungi, turpināsim sanāksmi. Nākamais darba kārtības punkts, tas ir sestais priekšsēdētāja, ceturtā vietnieka ievēlēšanas. Kā jūs zināt, tad eh, Plenkoviča kungs kļuva par savas valsts premjeru, viņš vairs nav Eiropas parlamentā, un mums ir jāievēl viņa sekotājs šajā amatā. Mums ir kvorums šajā zālē. Kvorums ir 18 Eiropas parlamenta deputātu, mums ir pat vairāk, līdz ar to varam balsot. Tagad es gribētu aicināt nosaukt kandidātus. Galerkungs lūdzu vārdu. Jā, paldies priekšsēdētāji no Tautas partijas grupas. Es gribētu piedāvāt Dobravas Šoicas kundzi pēc 4. vicepriekšsēdētāja amatam viņa pieņems šo ievēlēšanu gadījumā, ja viņu ievēlēs, viņa ir iestrēgusi Minhenes lidostā un nav klāt šobrīd. Liels paldies un varu piekrist, ka viņa atbilst visiem kritērijiem, lai ieņemtu šo amatu. Vai ir vēl kādas kandidatūras? Nē, tad es gribētu aicināt uh, balsot, kurš ir par uh, Šoicas kundzes izvirzīšanu. Thank you very much. Liels paldies, tas bija skaidrs, skaidra atbilde. Apsveicu Šoicas kundzi, kaut gan viņas nav klāt. Nevaru viņai uh, lūgt uh, nākt šeit sēdēt pie priekšsēdētāja galda, bet to izdarīšu nākamgad. Un tagad balsosim. Mums ir paredzēts balsojums par <coughs> ziņojumu par gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un uh, Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā. Šis būs sarežģīts un garš balsojums, tāpēc lūdzu aktīvi balsojiet. Vispirms, eh, Vaidenholzer kungs, vai jūs gribētu kaut ko pateikt? Jūs esat referents. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, Negribu gari izteikties, jo mums ir ilgs balsojums paredzēts. Eh, Gribēju vienkārši pateikties visiem, kas deva ieguldījumu šī ziņojuma sastādīšanā. Liels paldies! Jūsu ieguldījums arī tiek augsti novērtēts. Gatavojieties, ga gatavojiet savas balsošanas kartes un sāksim. Pirmkārt, 19. kompromiss. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Simtu deviņdesmit pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 21. kompromiss par, pret, āturas, pieņemts. 197. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 207. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Tas mums jāpārbauda. Tātad liekam 207. grozījumu uz balsošanu. Sākam balsot. Ai, balsošanu. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt astotais grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim šo grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Nākamais ir 24. kompromiss. Kurš pār? Pret? Atturas? Pieņemts. 25. kompromiss par? Pret? Atturas? Pieņemts. 221. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 222. par. Es atvainojos, tas ir balsojums par daļām. Vispirms balsosim par pirmo daļu 222. grozījumā par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 223. grozījums par pret atturas pieņemts. 224. par pret atturas pieņemts. 26. kompromiss par pret atturas pieņemts. 231. grozījums par pret āturas pieņemts. Divsimt trīsdesmit septītais grozījums par, pret, atveras, norēdīts. Divdesmit septītais kompromiss par, pret, atveras, norēdīts Pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 29. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 248. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 30. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 31. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Divsimt sešdesmit sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 270. grozījums par pret atturas pieņemts. 271. grozījums par pret pret atturas pieņemts. 32. kompromiss par pret atturas pieņemts. 275. grozījums par pret atturas pieņemts. 276. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 277. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 278. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 33. Eh, kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 284. grozījums par pret atturas noraidīts. 285. grozījums par pret atturas noraidīts. 286. grozījums par pret atturas noraidīts Es gribētu pārbaudīt šo grozījumu. 286. grozījums. Sākam balsot. Votis. Beidzam balsot. Atvainojos, noraidīts. 34. kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. 35. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 36. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 293. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 294. grozījums par pret atturas noraidīts. 295. grozījums par pret atturas pieņemts. 296. grozījums par pret atturas noraidīts. 297. grozījums par pret atturas pieņemts. 298. grozījums par pret atturas noraidīts. 299. par pret atturas noraidīts. 300. grozījums par pret atturas pieņemts. 301. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 302 par, pret, atturas, pieņemts. 303 par, pret, atturas, pieņemts. 304 par, pret, atturas, pieņemts. 304 par, pret,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 Lūdzu, pārbaudīsim 306. elektroniski. Par šo grozījumu elektroniski sākam balsot, beidzam balsot. Tas bija noraidīts. Ar nelielu balsu pārsvaru 307. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 308 par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. 309 par, pret, atturas, noraidīts. 310 par, pret, atturas. Šeit es gribētu pārbaudīt. Nebiju drošs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts, tiešām norēdīts. 311. par pret atturas noraidīts. 312. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Labi. Pārbaudām 312. grozījumu. Beidzam balsot. Es atvainojos, bet tas ir skaidri noraidīts. 37. kompromiss. Es atvainojos. 313. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. Tagad balsojam elektroniski par 313. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 38. kompromiss par, pret, atturas, man izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 38. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Amendment 3 to 328. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 327. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 328. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 329. par, pret, atturas pieņemts. 30, 331. par, pret, atturas pieņemts. 39. kompromiss tas bija atvainojos. 347. grozījums par pret atturas noraidīts. 40. kompromiss par pret atturas pieņemts. Trīsimt četrdesmit devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 350. grozījums par pret atturas noraidīts. 351. grozījums par pret atturas noraidīts. 353. grozījums par pret atturas pieņemts. 355. par pret atturas noraidīts. 356. par pret atturas noraidīts. 358. grozījums par pret atturas noraidīts. 361. par pret atturas noraidīts. 360. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 359 par, pret, atturas, noraidīts. 362 par, pret, atturas, noraidīts. Tagad mums ir balsojums par daļām par 363. grozījumu. Pirmā daļa, kurš par, pret atturas pieņemta. Otrā daļa 363. grozījumā par pret atturas noraidīta. Te ir viens balsojums par 364, 365 un 366 grozījumu, jo tie ir identiski grozījumi. Kurš par, pret, atturas, noraidīts? 367. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 368. grozījums par, pret, atturas. Šis ir jāpārbauda. 368. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 369. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 370. grozījums par, pret, atturas, jāpārbauda. Pārbaudīsim elektroniski 370. grozījumu. Vote is closed. Beidzam balsot. Tas bija pieņemts. 41. kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 385. grozījums par pret atturas pieņemts. 42. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 43. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 406. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 407 grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 408 kompromiss, saka priekšsādātājs par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 409. grozījums, tur ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret atturas noraidīta. 44. kompromiss par pret atturas noraidīts. Nē, labi, pārbaudīsim 44. kompromiss. Mm-hmm. Vote, vote is closed. Beidzam balsot. Tas tika pieņemts. 45. kompromiss par, pret, atturas, jāpārbauda. Paldies! Beidzam balsot! un tas ir pieņemts. 422. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Es varu kļūdīties, bet jūs man arī īpaši nepalīdzat. Jūs gribat pārbaudīt 422. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas bija pieņemts. 423. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 424. par, pret, atturas, noraidīts. 425. par, pret, atturas, pieņemts. 426. par, pret, atturas, pieņemts. 427. par, pret, atturas, pieņemts. 429. par, pret, atturas, pieņemts. 430. par, pret, atturas, pieņemts. 431. par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. 431. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 432. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 433. par, pret, atturas, noraidīts Pārbaudīsim. 433. Beidzam balsot. Noraidīts. 434. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 46. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 440. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 441. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 47. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 48. kompromiss par, pret, atturas, Pieņemts. 449. grozījums. Balsojums par daļām. Pirmā daļa šajā 449. grozījumā par pret atturas Pārbaudīsim elektroniski 449. grozījuma pirmo daļu. Balsojam! Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa 449. grozīmā, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Nē, tas nav nepieciešams. 40. A, jūs tagad jokojat. Labi. 49. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Amendment 4. 50. kompromiss par pret atturas pieņemts. 51. kompromiss par pret atturas pieņemts. 52. kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. Grozījums 463 par pret atturas pieņemts. Grozījums 465 par atkrītas. 53. kompromiss par pret atturas pieņemts. grozījums 469 par pret apturas noraidīts. Grozījums 470 par pret atturas pieņemts. Grozījums 471 par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Izskatās noraidīts, pārbaudām 477. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 478. Čārl, sorry, it would have been fair. Čārl, tu varēji to pateikt man balsojuma sākumā, būtu bijis tikai godīgi. Tas, tā nav džentlmeņa rīcība. Oh, sorry, I only saw the 28. Jā, es redzu, ka eh, mana balss šeit būtu panākos atšķirību. Labi, Čārlis, es pieņemu tavu balsojumu. Tas nozīmē, ka grozījums ir pieņemts. Tavu balss bija šķirošā. Tālāk 4, 7, 8 par pret apturas pārbaudām elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Čārls, kā tu balso? Tātad tas bija noraidīts. 51. 55. Eh, kompromiss par pretaturas pieņemts. 56. kompromiss par pretaturas pieņemts. 57. kompromiss par pretaturas pieņemts. 58. kompromiss par pretaturas pieņemts. Grozījums 493 par pretaturas pieņemts. Pārbaudām tomēr. Pārbaudām 493. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 4, 9, 8 par pret atturas noraidīts. 4, 9, 9 par pret atturas pieņemts. Grozījums 500 par pret atturas noraidīts. 501 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām tomēr. 501 pārbaudām. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 502 par pret atturas noraidīts Izskatās, ka pieņemts. Grozījums 505 par pret atturas pieņemts. 507 par pret atturas noraidīts. 508 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 59 par pret atturas pieņemts. Grozījums 5, 1, 2 par pret atturas pieņemts 5, 1, 3 par pret atturas pārbaudām. Pārbaudām 5, 1, 3. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 5, 1, 4 par pret atturas pieņemts. 5, 1, 5 par pret atturas pieņemts. 60. kompromiss par pret atturas pieņemts. 5, 1, 9 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. 5, 1, 9. Beidzam balsot. Pieņemts. Čārlis balsoja pret. Tā, tā gadījumā tas ir noraidīts. 5, 2, 0. E, Priekšsēdētājs lemj, kā balsojums tiek pieņemts. 520. par, pret, atturas, pārbaudām. 520. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 5, 2, 1 pār pret atturas pieņemts. 5, 2, 2 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 61 pār pret atturas noraidīts. Nē, nav tādā gadījumā celiet roku. Pārbaudām elektroniski 61. grozījumu. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk 62. kompromiss par pret atturas pieņemts. 63. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums 5, 4, 8 par pret atturas Pārbaudām elektroniski. 5, 4, 8. Balsojam. Vēl trīs nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 5, 4, 9 par pretis atturas pieņemts. 5, 5, 0 par pret atturas pieņemts. 5, 5, 1 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 64 par pret atturas pieņemts. 65. kompromiss par pret atturas pieņemts. 66. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums 5, 6, 7, 5, 6, 8, kas ir identiski par pret atturas noraidīts. 67. kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 68 par pret atturas pieņemts. Grozījumi 593 līdz 598 identiski par pret atturas pieņemts. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 599 par pret atturas noraidīts, 600 par pret atturas noraidīts, pārbaudām elektroniski 600. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 601 par, pret atturas noraidīts. 602 par, pret atturas noraidīts. 603 par, pret atturas noraidīts. 604 par, pret atturas pieņemts. 605 par, pret atturas noraidīts noraidīts, 606 par pretaturas noraidīts, 607 par pretaturas pārbaudām. Pārbaudām 607, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 608 par pret atturas pārbaudām 608. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 609 par pret atturas noraidīts. 610 par pret pārbaudām. Vote is open, vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 612 par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 pret atturas pieņemts, 6, 2, 0 pār pret atturas pieņemts, kompromiss 69 par pret atturas pieņemts, grozījums 6, 2, 3 par pret atturas pieņemts, 6, 2, 4 par pret atturas pārbaudām elektroniski. 624. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 628 par, pret atturas pieņemts. 631 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss 71 par pretsaturas pieņemts. Grozījums 637 par pretaturas pieņemts. 638 par pretaturas pārbaudām 638. Beidzam balsot. pieņemts. 639 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 72 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 73 par pret atturas. Pārbaudām 73. Beidzam balsot. Pieņemts. 6, 5, 6 par, pret, atturas noraidīts, 74. par, pret, atturas pieņemts. Seši, seši, pieci par, pret, atturas pārbaudām 665. Beidzam balsot. Seši, seši, seši par pret atturas noraidīts. pārbaudām 666. Beidzam balsot. Noraidīts. 667 par, pret, atturas, pieņemts. 668 divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas Otrā daļa noraidīts. Tālāk 75. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums 675 par pret pret atturas pieņemts 676 par pret atturas pieņemts 677 par pret atturas pieņemts 687 par pret atturas pieņemts 687 pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Carried, ok. Pieņemts. This was okay? okay. Next is uh, amendment 688 in favor. 688 par pret atturas pieņemts. 76. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 noraidīts 714 par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 714, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 715 par pret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 pret atturas pieņemts, 734 par pret atturas pārbaudām, 734. Beidzam balsot. And it was rejected. Noraidīts. In favor. 735 abstentions rejected. Raidīts. 736 par, pret atturas. 737 par, pret atturas. Pieņemts. 78. kompromiss. Pārbaudām, sep, jūs pieprasāt pārbaudīt 737. 737 pārbaudām elektroniski. Noraidīts. 78. kompromiss par pretaturas pieņemts. 7. 4-0 par pretaturas pieņemts, 7-4-1 par pretaturas pieņemts, 7-4-2, 7-4-1 pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot.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 pretaturs pieņems. 7, 4, 7 par pretaturs. Pārbaudām elektroniski. 7, 4, 7. Beidzam balsot. Čārlis Tanoks, Lēmēbals. Pieņemts. 748 par pret atturas noraidīts. Jūs redzat, cik svarīgi jūs varat kļūt, kad aiz, jāizmirst atbalsošanas kārtas. 749 par pret atturas pieņemts. Dalītais balsojums par 750. Pirmā daļa par pretapturas pieņemts, otrā daļa par pretapturas noraidīts. 751 par pretapturas pieņemts, 752 par pretapturas pieņemts, 753 par pretapturas atturas pie noraidīts, 754 par pret atturas e, pie noraidīts, 79. pieņemts, 761 par pret atturas pārbaudām. 761 pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot.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 atturas noraidīts. 7, 8, 1 par pret atturas noraidīts. 7, 8. 781 you want to check. Vēlamies pārbaudīt 7, 8, 1. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vajadzētu Es parasti, kad kļūdos, atvainojos. Jūs varat darīt tāpat. 7, 8, 2 par. Sorry, I didn't say you're sorry. Turpinām balsošanu. 7, 8, 2 par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot, beidzam balsot. Vēlreiz atvainojos 7, 8, 3. Pār pretaturas noraidīt 7, 8, 4. Jūs vēlējāties pārbaudīt 7, 8, 3. 7, 8, 3 pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņi, astoņi, pieci. Par, pret, atturas, noraidīts. Septiņi, astoņi, pieci. Par, pret, atturas, noraidīts. Septiņi, astoņi, seši. Par, pret, atturas, noraidīts. 7, 8, 8 par pret atturas pieņemts, 7, 8, 9 par pret atturas pārbaudām, 7, 8, 9 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 790 par pret atturas pieņemts. 791 par pret atturas pieņemts. 792 par pret atturas noraidīts. Dalītais balsojums 793. Pirmā daļa par pretaturas pieņemts, otrā daļa par pretaturas pieņemts pret atturas noraidīts. 793 otrā daļa pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 794 par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 pret atturas noraidīts. 8, 0, 6, 7 un 8 par pret atturas noraidīts. 82. kompromiss par pret atturas pieņemts. kompromisi astoņi, divi viens izņemot, kurš ir izņemts, noraidīts. Kompro, uh, amendment 8 to... Grozījums 8, 2, 3 par pret atturas pieņemts.

Was... No šejienes raugoties noraidīts bija. 8, 4, 5, 4, 6, 4, 7 par pret atturas pārbaudām elektroniski. Votis. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pret atturas e, pārbaudām elektroniski. 8, 6, 6. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Uh, amendment. 47. grozījums par pret atturas noraidīts.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 Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Mm, closed. Beidzam balsot, jā. Tanuka kungs, kā jūs balsojat? Pret? Pieņemts. Nē, noraidīts. Okay.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 62 par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. 82. kompromiss par pret atturas noraidīts. 83. grozījums par pret atturas pieņemts. 84. grozījums par pret atturas noraidīts. 85. grozījums par pret atturas noraidīts. 86. grozījums par pret atturas pieņemts. 87. 88. par pret atturas noradīts. 90. par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski.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 pret atturas noraidīts 95. par pret atturas noraidīts 97. par pret atturas noraidīts 9. kompromiss par pret atturas pieņemts 101. grozījums par pret atturas noraidīts 102 par pret atturas noraidīts, 103 par pret atturas noraidīts, 104 divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 105. grozījums par pret atturas noraidīts. 106. par pret atturas noraidīts, 107. par pret atturas pieņemts, 10. kompromiss par pret atturas pieņemts, 111. grozījums par pret atturas noraidīts, 112, 113 identiski par pret atturas pieņemti. Labi, sākam balsot elektroniski par 112 un 113. Vote is closed. It was Beidzam balsot. Pieņemts. 114 par pret atturas pieņemts. 115 par pret atturas noraidīts. 116 par pret atturas noraidīts. 117 par, pret, atturas, pieņemts. 118 par, pret, atturas, noraidīts. 119 par, pret, atturas, noraidīts. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums, otrā daļa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 12. kompromis par pret atturas pieņemts 132. grozījums par pret atturas noraidīts 13. kompromis par pret atturas pieņemts 14. kompromis par pret atturas pieņemts 15. kompromis par pret atturas pieņemts. 146. par pret atturas pieņemts. 147. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 16. kompromiss par pret atturas pieņemta Elektroniskais uh, balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 158 par, pret, atturas, noraidīts. Mm.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 atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 18. kompromisu. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Amendment 168 in 168 par pret atturas pieņemts. 169 par pret atturas. Neesmu pārliecināts. Sākam balsot elektroniski. 69. The vote is closed. Beidzam balsot. And it was rejected. Noraidīts. Ievilkumi. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret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 atturas pieņemts, 15. par pret atturas noraidīts, 16. par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. 16 electronic votes. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 in favor.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 Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. And it was carried. Beidzam balsot pieņemts. 23. par, pret, atturas pieņemts. 24. par, pret, atturas pieņemts. 25. par, pret,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 pret, atturas pieņemts. 33. par, pret, atturas pieņemts. 34. par, pret, atturas pieņemts. 35. par, pret, atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. pār. Pret atturas pieņemts. 37. pār. Pret atturas pieņemts. 38. pār. Pret atturas pieņemts. 39. pār. Pret atturas pieņemts. 3. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 43. par pret atturas pieņemts. 44. par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas pieņemts. 9 grozījumi. No, no, objection, no objections to the block vote. No. Varam balsot par visiem kopā. No 9.3 līdz 9.15. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemti. Paldies. Tagad atkal grozījuma bloks. DB1, balsis no zāles. No, not everybody is in agreement, so. Visi kolēģi nepiekrīt balsot uh, par bloku. DB1 par, pret. DB10 par, pret, atturas noraidīts. FAM komitejas grozījumi, FAM 10. Varam balsot par visiem kopā? One by one, sorry. FAM 10 in favor. Tomēr atsevišķi jābalso FAM 10 par, pret, atturas, pieņemts. FAM 13 par, pret, atturas, pieņemts. FAM 27 par, pret, atturas, noradīts. FAM 27 elektroniskais balsojums. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. FAM 28 par, pret, atturas, pieņemts. FAM 31 par, pret, atturas, pieņemts. FAM 32 par, pret, atturas, pieņemts. FAM 38 par, pret, atturas, pieņemts.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 Pārbaudīsim FAM 75, sākam balsot elektroniski. Vote is, vote is closed and it was... It... Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad lūdzu balsosim par visiem kopā, es tā vēlētos. No 1 līdz 20. Viens līdz 91, kas par, pret, atturas. Liels paldies, kolēģi! Noraidīti. Tagad elektroniskais balsojums par visu grozīto rezolūciju. Sākam balsot elektroniski.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 Paldies par jūsu sadarbību. Šis ir pirmais gadījums, kad es vadīju balsošanu. Nākamā sanāks 24. novembrī 10. Strasbūrā un pēc tam 29. novembrī. Paldies, liels paldies par dalību. Pārtraucam sanāksmi.